Welcome to. Uh... Labrīt, un sāksim mūsu šā rīta Empula komitejas sēdi. Un vēlētos visiem pateikties, kas piedalījās vakar pēcpusdienas sēdē. Sāksim ar sesto darba kārtības punktu - budžets. Trialoga mandāts. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar atbildīgās komitejas referentu par 16. gada budžetu un tas ir Fernandes kungs. Šīs diskusijas balstās uz iepriekšējām sarunām par MPU uzmetumu 16. gada budžetam. Es ceru, ka visi, kuri piedalās un cer piedalīties šajās diskusijās arī ieradīsies mūsu sēdē, bet eh, pagaidām dod vārdu Fernandes kungam vārds jums. Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos visus sveikt, sveikt kolēģus. Esmu ieradies uz šo viedokļu apmaiņu Un arī galvenokārt, lai arī uzklausītu jūs, lai dzirdētu, kādas ir jūsu prioritātes, lai mēs varētu vienoties par labāko iespējamo budžetu. Atgādinu, ka esam jau plenāru sēdē 11. martā pieņēmuši vadlīnijas trim galvenajiem mērķiem - nodarbinātība, uzņēmums un, tad, jo īpaši mazie vidējie uzņēmumi un uzņēmēji darbība. Neaizmirstam arī, protams, solidaritāti, iekšējo solidaritāti. Un šeit kohēzijas politika ļoti svarīga. Kohēzijas politika ir arī ļoti svarīga, lai sasniegtu manis iepriekš minētos mērķus, jo īpaši nodarbinātības solidaritāte ārējā, kas arī ir ļoti būtiska, neaizmirsīsim, kas notiek ap Eiropu, un, protams, arī drošības jautājums un migrācijas jautājums. Tad Mēs pieņemam, ka padome komisija vēlas uh, respektēt saistības, ievērot uh, panāktos kompromisus. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs vēlamies, lai daudzgada finanšu schēma, kas ir pieņemta kopīgi, arī tiktu ievērota. Mēs uh, vēlamies, lai maksājumi notiktu tajā līmenī, par ko esam vienojušies 2016. gadā 2007.13. Uh, gadu perioda fondi arī tiktu ievēroti. Mēs tātad nevaram uh, pārsniegt 2 miljārdus nesamaksāto rēķinu 2016. gadā. Mēs šeit runājam par maksājumiem un nav pieņemami neievērot saistības, jo maksājumi ir saistību sekas maksājumi ir loģiskas mūsu saistību sekas, un tas viss ir jārespektē, jāievēro. Jāievēro daudzgad finanšu schēma, tas nozīmē arī to, ka ir jāizmanto elastība. Mēs esam atbalstījuši šo daudzgad finanšu schēmu zemākā apmērā, bet tas ir noticis pateicoties elastībai. Elastības pasākumi Tie ir ļoti svarīgi, bet arī neizmantotie vienu gadus rezerves ir jāizmanto nākamajā gadā, un tas ir jauninājums šajā daudzgad finanšu schēmā. Protams, kā arī nodarbinātība ir ļoti svarīga visām programmām, kuru mērķis ir veicināt izaugsmi. Runājot par termiņiem, Mēs pieņemsim ziņojumu komis, budžeta komitejā 23. Tad, tad būs balsojums par mandātu trialogam. 23. jūnijas, pēc tam jūlijā plenārsēdā, 3. septembrī grozījuma iesniegšanas termiņš budžeta komitejā, septembra vidū tiks pieņems budžeta komiteja atzinumi rezolūcijai oktobrī, 28, 29, 30 septembris, balsojums budžeta komitejā par budžeta grozījumiem, 12, 13 oktobrs budžeta komitejā balsojums par rezolūciju, 28 oktobrs balsojums plenārsēdē, 29 oktobrs, 18 novembris samierināšanās. Atgādinu ka komisija ir nākus klajā ar savu budžeta priekšlikumu 27. maijā. Tas ir arī apstiprināts starp institucionālā sanāksmē 26. maijā. Esam vienojušies par maksājumu plānu, atsaucos jau arī uz galveno mērķi, lai nebūtu vairāk par diviem miljardiem nesamaksāto maksājumu, salīdzinot ar 2007. un 2013. gada finanšu periodu. Tagad par uh, to, kas attiec uz šo eh, komiteju. Mēs esam eh, vienojušies ar FC, tam būs, protams, arī ietekme uz būdžetu. Atgādinu, ka mums ir arī izdevies samazināt ietekmi uz apārsni 20. 20 un uz Connecting Your eh, Facility, esam samazinājuši šīs sekas par vienu miljārdu uh, Tad bija budžets samazināts par 6 miljārdiem eiro, tagad ir 5 miljārdi. Bet viens miljards paredzēts šai um, rezervei māršai. Tālāk par uh, 1A uh, um, sadaļu arī sociālais uh, budžets paliek stabils uh, līdz no 2015. gadu un saistībām ir palielinājums par 2 miljoniem, maksājuma saistības palielinājums par 0,5 miljoniem. Šim progres uh, programmai un mikrofinansēšanas, mikrofinance programmai par globalizāciju Tātad Eiropas globalizācijas fonds. Budžeta projektā saistība apropriācijas 165,6 miljardu eiro. Es domāju, ka eh, ļoti konservatīva summa maksājuma 30 miljoni eiro. Tas ir vairāk par 5 miljoniem salīdzinot ar 2015. gadu. Tālāk par personālu samazinās par 1%. Aģentūrās viņi piedāvā samazinājumu tad vairākas darba vietas dažādās aģentūrās arī tātad tiks slēgtas. Un tad, tad tiek samazināts šīs maršīs rezervas 1A Uh, sadaļā tā varētu būt iedegme arī uz pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām. Uh, pilotu projekti un sagatavas darbi, tur jau tiek paredzēti 100 miljoni, 40 miljoni tiek paredzēti pilotu projektiem, 100 miljoni sagatavošanās darbiem, bet pēc tam to arī visu ierobežo šīs uh, katras sadaļas maržas. Trešajā sadaļā, piemēram, nav šo maržu un līdz ar to ir jāizmanto elastības instrumenti. Tad ir vēl viens ierobežojums. Ir komisijas izvērtējums, ko tā veids par šiem pilotu projektiem un sagatavošanas darbiem, kas attiecas uz 1B sadaļu Eiropas sociālais fonds. Uh, saistību apreizācijas samazinājums par 1,6%, maksājuma saistības palielinās par 19,6%. Taču uh, palielinājuma mērķis ir samazināt nesamaksātos rēķinus, kā jau es uz to norādīju. Tālāk Eiropas atbalsts maz uh, trūcīgākajiem palielinās par vieniem 1% attiecībā uz saistību apropriācijām un 26% maksājumu apropriāciju palielinājumu salīdzinot ar 15. gadu. Par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu nu, esmu uz to jau arī norādījis ziņojumā, par kuru tiks balsots uh, mandātam. Problēma ir tāda, ka es domāju, jā, ir kolēģi noteikti. Uh, kuri nav pamanījuši tātad šo problēmu, uh, Tika paredzēts tātad sākotnējais uh, naudu līdzekļu apjoms šai iniciatīvai. Ko tas nozīmē? 2016. gadā vispār nav saistību šai iniciatīvai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka 2016. gadā nav iespējas izmantot šo iniciatīvu. Es domāju, ka mums ir jāturpina darbs ar šo iniciatīvu, un tas tiešām būtu ļoti uh, slikts uh, signāls, slikta zīme. Uh, ja mēs to nedarītu. Kad, ja ņemot vērā ārkārtīgi augsto jauniešu bezdarbu, un šo programmu mēs noslēdzam jau pēc diviem gadiem, proti programma, kas bija aktīva 14. un 15. gadā, jau 16. gadā nav šo saistību es piedāvāšu šeit elastību, lai paredzētu papildus saistības šai konkrētai iniciatīvai. Protams, mums var teikt, ka jā, ir tik daudz neizmantotās naudas, bet tas jau ir cits jautājums. Tas arī jāskata, vai mums te būtu jāmaina kādi noteikumi vai nē, jārauga gādēļ, kas nedarbojas tā, kā tam vajadzētu darboties, nevajadzētu aizmirst arī to, ka. Kā Mēs ieņemam naudu no operacionālām programmām, no aktivizētajām programmām. Un es to uzskatu par absolūtu prioritāti. Mums ir jārisina jauniešu bezdarbi jautājums. Ja ir šāda problēma, tad ir jāizmanto pirmā pieejamā nauda. Līdzīgi kā tas notika tātad ar šo frontloading, ar sakotnēju līdzekļu paredzēšanu un jāturpina šīs programmas īstenošana. Tādēļ arī es piekrītu e, šādai pieejai, un es ceru, ka parlaments mani atbalstīs. Mums ir jāturpina darbs ar šo iniciatīvu. Jā, es uh, esmu minējis svarīgākos punktus maksājumu jautājumu, jā, es minēju. Uh, Nu, tagad vēlos uzklausīt jūs. Lai nu mēs varētu vienoties par labāko budžetu, protams, ar visiem uh, ierobežojumiem, jāatgādina, ka komisija izstrādāja šo budžetu projektu, un tagad padome strādās ar šo budžetu projektu. Un šie skaitļi, kurus es minēju savos ievadvārdos, redzēsim, nu kā padomus to visu raugās. Mēs zinām, protams, ka padome vienmēr mēģina samazināt budžetu, kas jau ir gana pieticīgs. Padome vienmēr mēģina palielināt, tad mazinot maržas un arī neparedzot pietiekamus līdzekļus. Tad, protams, tur būs smaga cīņa. Bet, nu, es ceru, ka padome būs saskanīga ar respektējot kompromisus respektējot saistības, kādas ir panākts daudzgad finanšu schēmas uh, ietvarā un, protams, ņemot vērā arī padomas paziņojums, lai šie paziņojumi arī atspūgļotos budžeta skaitļos, jo tādējādi viņa darbība būs saskanīga. Paldies! Thank you, Mr. Paldies Fernandes kungam! Pusdeviņu, pusdesmitos mums ir, paredzēts, mums ir paredzēta balsošana, un es ceru, ka mēs arī varbūt varētu sākt pusdesmitos, tāpēc lūdzu uzdodiet jautājumus ļoti lakoniski. Pavisam drīz došu e, Vanklūnas kundzei vārdu, kas ir mūsu komitejas referente, bet vēl ir pieteikušies Balas, Maranšantē, vai ir vēl kāds, kurš vēlētos uzdot jautājumus Ribeiro kundze? un pēc tam tad došu vārdu Fernandes kungam, un tad sāksim balsošanu. Tad tā arī darīsim. Un tagad dodu vārdu Klūnas kundzei, kas ir MPU referente. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies, eh, Fernandes kungs. Paldies, kas esat ieradies šorīt mūsu komitejas sēdē. Jā, protams, mūsu politiskās grupas parlamentā ir mēģinājusi vienoties un arī vienojušās par mūsu nostāju, un mēs esam vienojušies arī par vairākiem kompromisiem. Varbūt, ka mēs vēlējāmies dzirdēt arī, mēs vēlējāmies arī būt tādi vienoti mūsu komitejā, un Fernandes kungs jūs teicāt jauniešu iniciatīvu cīņa pret jauniešu bezdarbu, un tas ir arī mūsu komitejas eh, viena no prioritējumām jomām. Tas ir ārkārtīgi grūti, jo šobrīd 22% eh, ir jauniešu bezdarbs un ir tādas dalību valsts, kurās tas sasniedz pat 50%. Mēs vēlamies atbalstīt dažādas programmas, kas eh, radītu jaunas iniciatīvas un tieši jauniešu darba vietas. Jūs runājat par tā saucamajiem preventīvajiem pasākumiem, un tas ir saņēmis pozitīvu novērtējumu mūsu komitejā. Un tomēr, klausoties jūsu komentāros, jūs tātad uzteicāt šīs iniciatīvas ideju, bet uh, ir ļoti svarīgi pamatot un piemērot zinām elastību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs esam uzsvēruši to, cik svarīgas ir prasmes, pārmācīšanās, zaļās ekonomikas darba vietas, IT sektors. Visi šīs nozars ir ļoti jaudīgas jaunu darba vietu radīšanā. Jūs eh, pieminējāt eh, dažādu uzņēmumu modeļus, un arī mēs par to runājam. Tas ir ļoti svarīgi. Arī tā saucamie mikro uzņēmumi, kur nodarbina tikai vien, divus, pat trīs cilvēkus, arī šo uzņēmumu atbalstam ir jāpievērš pienācīga uzmanība. Citas jomas mikrofinansējums man lielā mērā priecēja, ka arī jūs atbalstat šo ideju. E, patreizajā momentā mūsu komiteja ar lielu prieku uzklausīja jūsu idejas, un mēs esam sagatavojuši savu atzinumu. Protams, ir vēl jāvienojās un jāpieregulē finansējums, budžets. Un e, no šās komitejas viedokļa jauniešu bezdarbs ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas ir vispār jārisina Eiropas līmenī no mūsu komitejas viedokļa raugoties. Paldies! Thank you! Paldies! Balas kungs nākamais lūdzu. Oui, merci, euh, madame la présidente. Je parle au nom des... Paldies! Es runāju sociālistu vārdā, jo īpaši par Inskī kunga vārdā. Tātad runājot par uh, šo budžeta lietu, tā, protams, vienmēr ir sarežģīta un, protams, uh, citas institūcijas vēl iespējams arī samazinās uh, mūsu, tātad, mūsu darba augļus, budžeta apmēru. Līdz ar to, nu, jānoliek, jā, latiņu tur, kur nepieciešams. Tas tiesa, ka tas, kas notiek ar sociālo fondu, Tas ir ļoti problemātisks un arī diezgan simboliski. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem šeit. Uh, daži naudu neizmanto nepieciešamajiem mērķiem, jo īpaši valstis nenonāksim tādā situācijā, kur nu mums nāksies pieņemt kāds budžeta pielāgojums. Tā ir tāda sērna tradīcija, neizmantot visu pieejamo naudu un pēc tam paskaidrojot, ka ir nepieciešams samazināt budžetu, kaut arī ir uh, dažādas nepieciešamības, piemērojušana arī globalizācijas fondam, tad, tad uh, arī izdevuma kategorija 1B kas eh, mūsuprāt ir problemātiska, bet esam ļoti priecīgi par viens A izdevumu kategoriju, kas ir konsolidēta Eiropas parlamentam, un tas ir ļoti svarīgi, ir jā, arī jānorāda, ka attiecībā uz Eiropu 2020, ka tieši mēs, parlaments, iestājamies stingri par to, lai būtu nepieciešamie budžeta līdzekļi. Mēs ļoti labi zinām, ka jā, tā ir ilūzija, ka mēs eh, nevaram šo naudu tagad tā kā uh, neatkarīgi organizēt no valstu prakses, bet mums ir jāiet šajā virzienā. Noteikti būs jāatbalsta darbs pie šodien piedāvātā budžeta, jāturpina darbs pie tā, bet ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Parlamentiem ir jāizskāk ļoti stingri. Uh, un strikti gan par resursiem, gan arī par to, kā konkrēti ir jāizmanto šie līdzekļi, lai tos neizmantotu pēc tam, lai samazinātu budžeta apjomu. Paldies! Thank you! Paldies! Orāns un Tiekundze. Prezidents, šutrē. Paldies, priekšsēdētājs, vēlos pateikties Fernandes kungām par to, ka esat ieradies uz mūsu komiteju, lai mūs iepazīstinātu ar budžeta jautājumu. Ir jābūt četriem uh, punktiem, kuriem ir jābūt absolūtām sarkanām līnijām. Vispirms, Eiropas sociālais fonds un viss, kas ir saistīts ar nodarbinātības politiku. Eiropas sociālajā fondā tas, kā jūs to arī godīgi norādījāt, ir tik daudz nesamaksātu rēķinu, tik daudz vēl uz vēlāku laiku pārlikt maksājumi, mēs samazinām potenciālos resursus uh, šim gadam, jo mēs vienkārši tagad mēģinām sagrābt, kas ir iespējams uh, no iepriekšējiem gadiem. Mm, nē, tas nav jautājums par to, uh, ka dalība valstis nav atbilstīgi izmantojuši līdzekļus. Nē, situācija ir tāda, ka valsts nav samaksājuši tos rēķinus, kas bija jāsamaksā. Un ja valstis, valdības tiešām vēlas runāt par nopietnu uh, nodarbinātības politiku ir tiešām jāspiež gāza grīdā, kas attiec uz Eiropas sociālo fondu. Un tagad mēs vienkārši atgūstam iekavēto, un tas ir ļoti dramatiski. Otrkārt, iniciatīva jauniešu nodarbinātībā jūs arī par to runājāt. Galvenā problēma, ko es redzu, kaut arī, kā jūs teicāt, mēs te veicām jau nepieciešamo frontloading līdzekļu paredzēšanu, uh, Šeit aprīlī, ja nekļūdos, mūsu plenāra sēdē nobalsojām par 30% avans maksājumu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai, lai stimulētu šo programmu. Mēs to tiešām izdarījām rekord laikā, trīs mēnešu laikā. Ehm, komisija un parlaments vienojās par šo 30% avans maksājumu jauniešu iniciatīvai, un tagad būs budžetā tūkšums, tas nav pieņemami, tas nav normāli, ir uh, jāturpina uh, mūsu politiskā darbs šeit un budžets, uh, un budžeta darbs budžetā ir vienkārši tātad jāatspūgļo mūsu politiskais darbs mūsu griba. Trešā lieta ir Eiropas globalizācijas fonds Jā, es zinu, kopš mēs strādājam pie šī fonda komitejā, valdības nepārtraukti mēģina tikai nogriezt skābekli tad, kad tiek runāts par budžetu, bet pēc tam dalība valsts nāk lajā ar savām prasībām, jo viņiem ir nepieciešama šī nauda. Ir šī nauda, kas neiet uh, uzņēmumiem un uh, valstīm, nē, šī nauda tiek paredzēta darbiniekiem, lai viņi varētu atrast citu darbu. Nekādā gadījumā mēs nevaram piekāpties šajā jautājumā, un tas ir ļoti skaidri viņiem jāpasaka. Nedrīkst piekāpties šeit. Pēdējā lieta, un jūs to ļoti labi zināt, ir atbalsta fonds trūcīgajiem valstu valdību vadītāji. Ļoti labi jūs atceraties, noteikti negribēju to šo fondu. Mēs izglābām, pateicoties parlamenta darbam, tas ir izglābts. Tas ir visredzamākais jautājums Eiropā plašsaziņas līdzekļos. Ja Eiropas Savienība nespēj veikt šo uzdevumu un ņemt, uzņemties šīs saistības, tad Eiropā būs ļoti slikts tēls. Paldies! Thank you, Madam Ribeiro. Paldies, Ribeiro kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es esmu priecīgi dzirdēt Fernandešu kungu mūsu šā rīta diskusijās. Ir varbūt divi momenti, kurus vēlētos pieminēt, un arī jūs sīkāk pakavējāties pie to izklāsta. Vispirms, Mums ir jāsaprot, ka mums ir nepieciešams izveidot tādas programmas Eiropas Savienības līmenī, kas tiešām palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt investīcijas. Tas noteikti veicinās arī Eiropas eh, ekonomisko attīstību un visu mūsu labklājību. Nākamais - sociālā politika. Tam ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība arī runājot par jauniešu bezdarbu, un pie tā arī vēlētos pakavēties. Jose Manuels eh, jau pieminēja jaunas programmas, kuras uzsāka savu darbību 16. gadā, bet um, ir svarīgi pieskarties jauniešu bezdarba programmām to kontinuitātes eh, raksturo, raksturojumā. Šī jauniešu bezdarba gar, šī jauniešu garantija ir ļoti svarīgi pieminēt arī daudzgadu finanšu plānā iestrādāto elastību. Un e, iepriekšējos gados neizmantoto līdzekļu piesaistīšana ir svarīga, jo ir dalība valsts, kurās visi līdzekļi nav izmantoti. Paldies! Uh, for... Tagad dodu vārdu Fernandes kungam, lūdzu. Merci, je remercie. Paldies. Es pateicos eh, visiem kolēģiem par budžetu jautājumu. Protams, Eiropas Savienības budžets ir mazs budžets. 1% no eh, neto kopīgas eh, vairāk 140 miljārdiem eiro, bet pat ja tas ir mazs, tas tomēr ir ļoti būtisks. Daudzās dalību valstīs tas ir pat mm, vairāk, 50% no investīcijām tad ir arī lietas, kas nepārtraukti jāatkārto, proti, ka tas ir galvenokārt investīciju projekts. 94% investīcijām. Tas nozīmē, ka 6% paredzēti tikai administratīviem izdevumiem. Tas norāda uz to, kāda ir šī budžeta pievienotā vērtība. Te, protams, var būt dažādas problēmas, bet šodien tās neizdiskutēsim detalizēti. Uh, Bet nu, problēma jā, ir tāda, ka uh, 85% no ienākumiem nāk no nacionālajiem būdžetiem. Mums ir nepieciešami pašu resursi Eiropā. Piekrītu par prioritātēm, uz tām jau arī es norādīju. Eiropas sociālais fonds ļoti būtisks. Un arī citi fondi. Kohēzijas politikā ir ļoti svarīgi nodarbinātībai pat. Uh, Junker plāns būs ļoti būtisks nodarbinātības veicināšanai. Mums ir jāizmanto, jārespektē kompromisi. Tas ir tas, uz ko es jau norādīju arī sākumā. Ja mēs skatāmies uz daudzgad finanšu schēmu, 14. 15. Eh, gadi eh, tiek izmantot šī nauda, lai samaksātu nesamaksātos rēķinus īstais daudz, īstā daudzgad finanšu schēma vēl tikai sāksies šīs naudas izmantošana. Tas nozīmē, ka Pilnībā vēl šī schēma nav, netiek respektēta par jauniešu iniciatīvu. Man tagad nav konkrēti skaitļi, bet es, ja es prasīju skaidrs par izpildi, uh, Es prasīju šo skaidru komisijai un es saņēmušu šo skaidru visam drīz, tad arī nosūtīšu jums tos, bet neaizmirsīsim, ka ir kavējumi arī operacionālajās programmās. Tas nozīmē, ka ir kavējumi šīs iniciatīvas eh, īstenošanā esmu apņēmies un redzu, ka arī jūs mani atbalstāt, lai 2016. gadā mums varētu būt šīs saistības, lai turpinātu ar iniciatīvu. Neviens nesapratīs to, kādēļ mēs 16. gadā pieliekam punktu jauniešu bezdarba iniciatīvai. Tas, kas bija 14. un 15. gadā, ja nu te ir trīs gadi, lai to īstenotu, tad, tad, tad tas ir noteikums N plus 3 Neaizmirsīsim to. Šeit runājam par e, Eiropas sociālo fondu, bet neviens neizsapratīs, kādēļ 2016. gadā gluži vienkārši mums vairs nav iespējas e, paredzēt jaunas iniciatīvas, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Par globalizācijas fondu 30 miljoni eiro maksājumiem man uh, liekas ļoti maz skaitlis. Tas arī tiesa, ka bieži vien valsts, kuras ir pret šo fondu, ir tās valsts, kuras visvairāk izmanto šī fonda naudu. Te arī būtu jāievēro zinām konsekvenci. Par fondu atbalstu trūcīgajiem jau runāja arī ar palielinājumu saistībās. Un arī maksājuma saistības ir palielinājušās ievērojami. Mums ir šīs māržas 1780 miljoni. Bet daļai tas tiks izmantots stratēģisko investīciju fondā 2016. gadā, tad šī paredzētā mārža 2,2 miljardi. Taču atgādāsim, ka 1,1 tas ir otrajā izdevuma kategorijā. Ir visai tātad. Uh, Uh, komfortabla šī rezerve, un, protams, ir arī elastības in instrumenti. Kad mēs runājam par globalizācijas fondu, tad tas ir ļoti īpašs instruments. Mē, un tad mums dalās viedokļi ar padomi. Mēs uzskatām, ka īpaši instrumenti ir ārpus budžeta, ārpus daudzgad finanšu schēmas, tad šie instrumenti netiek uh, iekļauti globālajā summā Tad ir arī iespēja izmantot elastības instrumentus. Jo īpaši jauniešu nodarbinātībai, tad ir šīs maksājums saistība apropriācijas, un tad 2016. gadā būs arī jauna lieta, ir šī globālā mārža, kas nebija paredzēta iepriekšējā daudzgad finanšu schēmā, tad ir neizmantotie naudas līdzekļi, uh, tad eh, tiek pārsu, nokļūst tādā globālajā rezervē un tikai pēc tam, kad tiek izmantot šie līdzekļi politiskiem mērķiem, jo īpaši nodarbinātības un izaugsmas veicināšanai, tikai šiem mērķiem var izmantot šos naudas līdzekļus, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Esmu to vairāk kārt atgādinājis sarunās, kad runājām par Junker plānu. Nu, padomu tā kā nedaudz grib pievērt acis uz šo. Uh, Viņi strādā vēl ar jauno, pareizāk sakot, veco daudzgadu finanšu schēmu, bet tas ir 14. pāns, pāns daudzgadu finanšu schēmā, kas nu nosaka, ka neizmantotie naudas līdzekļi vienā gadā tiek pārnesti uz globālo šo uh, rezervi maržu, un tad šos naudas līdzekļus var izmantot tikai un vienīgi politisku mērķu sasniegšanai nodarbinātībai, izaugsmai. Tas ir īpaši arī uzrakstīts melns un balts, arī uh, attiecībā uz jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Tas ir reglamentā, vai precīzāk, ko tas ir regulā, un arī tātad uh, sarunas ar padomi par budžeta jautājumiem, nu, ir vienmēr uh, grūtas bet nu darīsim, ko spēsim lai visi ievērotu kompromisus. Un tas noteikti attiecas uz šiem uh, maksājumiem. Nesamaksātie rēķini ir tiešām kauns. Mums pat nevajadzētu parunāt par šo jautājumu, par nesamaksātajiem, uh, nesamaksātajām summām. Tas ir smieklīgi, mēs maksājam procentu likmes tādēļ, ka ir notikuši kavēji maksājuma veikšanā. Uh, Maksājumi, kā jau es teicu, sākumā ir eh, loģiskas eh, mūsu saistību sekas. Mums par to vispār nevajadzētu diskutēt. Mēs runājam šeit par maksājumiem, mēs runājam par to, kas jau ir izdarīts, par to, par ko jau ir izrakstīti rēķini. Mazie vidējie uzņēmumi, rēķini paš, pašvaldībām, jauniešiem tā tālāk. Tātad runa ir par jau um, iztērēto naudu. Liels paldies un tiešām rēķinos ar jūsu atbalstu šajā darbā. Es ceru, ka šīs uh, darbs mums novadīs pie laba budžeta. Paldies. Thank you, Mr. Fernandes, for your strong persistence. Paldies, Fernandes, mums par jūsu skaidro nostāju. Mēs, protams, atbalstīsim arī jūsu uzsāktos īņu tiešām nodrošināt, ka nodarbinātības politikai piešķir pietiekam naudas. Tālākais balsojums par šo jautājumu būs 22. un 23. jūnijā, tas būs mūsu komitejā, un pēc tam jūlija plenāsesijā. Tagad eh, gatavojamies tagad eh, plānotajam balsošanas laikam. Pēc divām minūtēm sāksim. I, I give it to you one by one because uh, my order is not the order of the vote, no? so there is in between. Okay, then we'll start with the voting. Labi, sāksim ar balsošanas jautājumiem. Pirmais, ko izskatām, balsosim. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds. Un te ir ierosinājums pieteikums no Somijas puses. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Paldies! Tālāk. Nodarbinātības politika dalībvalstīs. Priekšlikumu mm, grozījumu. 101. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk kompromiss par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. 127. grozījums par pret atturas pieņemts. AB kompromiss par pret atturas pieņemts. 129. grozījums par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 142. grozījums par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. 151. par pret atturas pieņemts. P kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 157. par pret atturas pieņemts. Q kompromiss par pret noraidi. Nu, nē, pārbaudīsim. Tātad par tas 157. grozījumu nepiedošanu. Q kompromis. Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt septiņdesmitais grozījums par pret atturas pieņemts. R kompromiss par pret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 pret atturas pieņemts. 189. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski 189. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 par. V kompromiss par pret atturas pieņemts. Dubult V par pret atturas pieņemts. Tālāk. 212. grozījums par pret atturas pieņemts.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 A kompromiss par pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar 29 balsīm par. Otrais grozījums par pret atveris pieņemts. Trešais grozījums par pret atveris pieņemts. Trešo grozījumu elektroniski lūdzu. Saka balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 28 balsīm pār. B kompromiss par. Pret. Atturis. Pieņemts. 49. grozījums par. Pret. Atturis. Noraidīts. 50. grozījums par. Pret. Atturis. Noraidīts. 51. par. Pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas noraidīts. 5. par atsaukts. Par 53. Tas atkrīt. 54. atkrīt. Par 55. par pret atturas noraidīts. 56. padaļā par pirmo daļu par pret atturas pie no, noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Labi, pārodam par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais. Par. Pret. Atturas pieņemts. 57. par. Mm, nē, tas atkrīt, un tāpat arī 58. C kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. D kompromiss. Par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām elektroniski D kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 67. par. Pret. Atturis. Noraidīts. 68 par. Pret. Atturis. Pieņemts. Pārvadām elektroniski 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss. Ar mutisko grozījumu, ko es nenegusi tautspatī. Labi, tad ir iebildumi pret mutisko grozījumu, tad bez mutiskā grozījuma. Par F kompromisu Kas par? Pret. Atveras pieņemts. G kompromiss par. Pret. Atveras pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atveras pieņemts. H kompromiss par. Pret. Atveras pieņemts.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 atturas pieņemts. Līdz ar to balsojums par ziņojumu projektu kopumā ar grozījumiem. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Attīstīsim septiņiem balsīm par. Sešām pret. Thank you to Madam Agija. Paldies. Paldies. Agijas kundzei. Un tālāk skatām. Thank you the Green Employment Initiative, and we start with Zaļā nodarbinātības iniciatīva. Sākam ar kā J kompromisu. Par, pret. Atturas pieņemts. Piecdesmit trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, labi, elektroniski 55. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Pārbaudām elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. M kompromiss par pret atturis pieņemts. N kompromiss par pret atturis pieņemts.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 P kompromiss par pret atturas pieņemts. 76. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski 76. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu.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 atturas pieņemts. Kompromiss R par, par, atturas pieņemts. Astoņdesmit septītais pa daļām. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Otro daļu. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Es kompromiss par. Pret. Atvaras pieņemts. Desmit pirmais par. Pret. Atvaras noraidīts. Pārbaudām elektroniski 901. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmit trešais par pret. Atvers. Pieņemts. Desmit ceturtais par pret. Atvers. Pieņemts. T kompromiss par pret atturas pieņemts. TA kompromiss par pret atturas pieņemts. Fem 3 par pret atturas pieņemts, bet pārbaudām elektroniski. Fem 3. Beidzam balsot. Pieņemts. Pam 4. Par. Pret. Atturs pieņemts. Tālāk 99. Par. Pret. Atturs pieņemts. 100. Par. Pret. Atturs pieņemts. 101. Par. Pret. Atturs pieņemts.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 106. atsevišķi par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski 106. Tad pieņemts. Un tālāk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 pret atturs pieņemts. 116 par pret atturs pieņemts. Ak, nē, es pārteicos, tas tomēr nebija pēdējais, saka priekšsēdētājs, 117 par pret atturus pieņemts, kompromis XA par pret pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim XA elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar četru balsu vairākumu. FEM 8 par pret atturas pieņemts. FEM 10 par pret atturas pieņemts. FEM 14 par. FEM 14 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim šo elektronisku. FEM 14 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts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 atturas pieņemts. 123. par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z par pret atturas. Nesapratu pēc rokām. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot kompromiss Z. Beidzam balsot. Z kompromiss pieņemts. Jūs neceļat rokas, kolēģi, tāpēc arī neredzēju. 123 par pret atturas noraidīts. 130 par pret atturas pieņemts. 131 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 131 sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts ar 5 balsu vairākumu. 132 par pret atturs noraidīts. Kompromis dubultā par pret atturs pieņemts.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 Šķiet, ka noraidīts, bet nesmu droši, tāpēc pārliecināsimies. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot par 149. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisā AE par pret atturas pieņemts. Kompromisā AF par pret atturas pieņemts. NV19 par pret atturas pieņemts. NV20 par pret atturas pieņemts. Tagad grozējums 153, 154, 155 156 visi kopā par pret atturas pieņemti. Labi, pārbaudīsim šos četrus grozējumus kopā, sākam balsot, beidzam balsot, nebalsojam joprojām. 153 līdz 156, četri grozējumi. Beidzam balsot.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 atturs, noraidīts, 160 par, pret. Kompromis afa par, pret, atturas, pieņemts. Mums tagad jābalso par NV21, tas ir nākamais par balsošanas sarakstos ir kļūda. NV21 par pret atturs pieņemts. NV22 par pret atturs pieņemts. 102 par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss AG par pret atturas pieņemts. Simtsēc astoņi par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 168. Beidzam balsot. 108. ir noraidīts. NV23 par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. NV25 par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Simt astoņdesmit astoņi par pret atturas pieņemts. Simt astoņdesmit deviņi par pret atturas pieņemts. Simt deviņdesmit par pret atturas pieņemts. 191 par pret atturas noraidīts. Sem divi par pret atturas noraidīts. 192 par pret atturas noraidīts. 193 par pret atturas noraidīts.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 atturs pieņemts. 198 par pret atturas pieņemts. 199 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 199 sākam balsot. Es atvainojos, saka prieksēdētāji. Viss ir balsojuši par. FAM 11 par pret <clears throat> atru, atturus pieņemts. 200 par pret atturus pieņemts. 201 par pret atturus noraidīts.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 203 par pret atturas pieņemts, 204 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 204. sākam balsot. Balsojam. <clears throat> Beidzam balsot. Noraidīts. 205 par pret atturas pieņemts. <clears throat> Labi, pārbaudīsim 205 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 206 par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 Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar viens balsu vairākumu. Kompromisā par pret apturs pieņemts. Septītais par pret apturs pieņemts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 34 par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 34. Beidzam balsot. 34. pieņemts. Trīsdesmit piektais par pret atturs pieņemts.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 atturas pieņemts. 40 par pret atturas pieņemts. 46 par Atvainojos, saka priekšsēdētāja, pirmā daļa par pret apturas pieņemts. 46 otrā daļa par pret atturas noraidīta. Labi pārbaudam 46. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. 47 par pret atturas pieņemta, pieņemts. Sem H par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Fem H sākam balsot elektroniski. Balsojam un joprojām balsojam. Tagad gan noslēdz balsošanu. Pieņemts FMH. FMJ par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim FMJ. Sākam balsot. Balsojam un beidzam balsot. Pieņemts FMJ. 49. par pret atturas pieņemts. 50. par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. Un tad pārlecam pie pirmā grozījuma par pret pret atturs pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Un tagad balsojam par uh, izmainīto ziņojumu projektu. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Balsojam. Tas ir personālais balsojums. Un pieņemts 41 balsoja par un 7 pret. Congratulations to Jean Lambert. Sveicam, Lamberts kundzi. Tagad budžeta Atzinam projekts 2016. kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Pieņemts. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudām trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad septītais par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam, pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 par. 1B. 8 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 9 par. Pret. Atturas. Noraidīts. B kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. par pret atturas noraidīts. C. Kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 20. Sākam balsot. Vēl jānobalso visiem. Tagad varam pārbaudīt un noraidīts ar diviem balsojumiem, ar divi, ar divām balsīm. 21. pār pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 25 par pret atturas noraidīts. 27, 27 par, pret, atturas noraidīts. 28 par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudām, 28. sākam balsot. Un eh, beidzam balsot. Pieņemts ar astoņām balsīm. 29 par, pret, atturas, noraidīts. 30 par, pret, atturas, pieņemts. 31 pār, pret, atturas, noraidīts.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 38. atsaukts, 39. pār, pret, atturas, noraidīts, 40. pār, pret, atturas, noraidīts, 41. pār, pret, atturas, noraidīts. F kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 47 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 53 pār pret atturas norēdīts. 54 pār pret atturas pieņemts. 55 par pret atturas pieņemts. 56 par pret atturas noraidīts. Galva balsojums par uh, šo visu ziņojumu. Personāla balsojums, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. 40 par 7 pret pieņemts. Thank you all. Paldies visiem. Nākamais punkts darba kārtībā. we are actually ahead of our timetable. Jāsaka, mēs strādājam ļoti raiti, esam pat 6 minūtes ātrāk par noteikto laiku. Now we'll go to point 11. 11. punkts darba kārtībā. Dalību valstu pilnvarošana var ratificēt Startautiskās darba organizācijas piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokola attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem.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 Okay, we start uh, with point 11 on the agenda. 11. punkts darba kārtībā. Tāpēc dalību valsts pilnvarošana ratificēt SDO piespiedu darba konvencijas 14. gada protokolu. Tiecībā sociālās politikas jautājumiem. Mūsu komiteja ir jāsniedz piekrišana piedāvātajam tiesību aktam, pārdomes lēmuma projekts, un te jāpieņem lēmums balstoties uz uh, rekomendācijām, uh, kas jāsniedz nodarbinātības komitejai pieņemt vai noraidīt tiesību aktu. Līdz ar to tiešām ļoti svarīgs punkts darba kārtībā. Tagad došu vārdu mūsu referentam te Jarikungam no goja grupas. Lūdzu, pats jums. Un tie, kuri vēlas pamest zāli, lūdzu dariet to klusām, lūdzu, Jarikungs. Priekšsēdājas kundze, godātie kolēģi, šīs teksts tātad runā par 2014. gada protokola ratifikāciju. Tas ir starptautiskās darba organizācijas protokols un šis protokols aktualizē uh, konvenciju par piespiedu darbu. Konvencija, kas ir uh, izstrādāta uh, 1930. gadā. Mēs, protams, varam brīnīties par to, ka šis dokuments tiek aktualizēts tik vēlu, mm, ņemot vērā arī SDO aprēķins piespiedu darbs joprojām uh, uh skar 21 miljonu cilvēku, uh, cilvēkus visā pasaulē, bet, protams, ka aktualizācija ir nepieciešama. Tad arī filipīnieši, kas tiek eksploatēti šeit Eiropā, strādājošie, kas ceļ Katārā stadionus, bērnu piespiedu darbs, seksuālā izmantošana. Joprojām aktīvi darbojas šeit organizētās noziedzības organizācijas. Un eh, šīs darbības uh, ģenerē 150 miljārdus eiro gadā. Un šādu praksi mēs nevaram eh, pieņemt. Ir arī jauna eksploatācijas veidi bagātajās valstīs, par spīti arī tam, ka šajās valstīs pastāv tas, ko mēs saucam par tiesisko valsti. Uh, Šīs jaunās uh, prakses ir daudz uh, smalkākas, izsmalcinātākas, sniedzot cilvēkiem iluzoru uh, ticību par to, kā viņi varēs dzīvot labāk dzīvi. Tā, šī eksploatācija attiecas uz bērniem, uz sievietēm, kuras kuri vēlas labāku dzīvi, bet ierodas šajās valstīs un dzīvo dramatiskos apstākļos. SDO uzskata, ka tādēļ ir runa par 880 tūkstošiem cilvēku Eiropā, 1 miljonu 6 tūkstoši visā kontinentā. Um, cilvēki, kas cieši no piespiedu obligātā darba. Tā runa ir par vīriešiem, sievietēm, kam tiek piedāvāts darbs ārvalstīs, bet bieži vien viņi, nu, nonāk tādā kā slazdā un strupceļā. Uh, šī um, eksploatācija ir bez robežu. Šie cilvēki ir ļoti ja mā, ievainojami migranti, sievietes, bērni, kuriem tiek uzspiests ļoti smags darbs, tā ir skaitā arī prostitūcija un ļoti smags fizisks darbs. Tad, tad ir šīs eksploatācijas, eh, izmantošanas vardarbība, tad arī fiziska, psiholoģiska vardarbība, bailes un izolācija. Izolācija ir arī jauns eh, cilvēku tirzniecības un izmantošanas veids, Un pret šo visu iestājas protokols. Vairāk uh, nekā 80 gadus vēlāk tiek aktualizēta SDO uh, protokols, tiek paredzēti jauni cīņas instrumenti pret obligāto piespiedu darbu. Šie instrumenti tiek padarīti juridiski saistoši. Pamatoties to, ka piespiedu darba konteksts un veidi ir mainījušies, protokolā ir noteikts, ka ir vajadzīgi novēršanas un aizsardzības pasākumi. E, sadarbība ar sociālajām e, iestādēm jāaizsargā aizsardzības mehānismi. Tad otrajā pantā ir arī detalizēti pasākumi, izglītot, informēt cilvēkus, jo īpaši tos, kas ir īpaši neaizsargāti un darba devējus, lai tie nekļūtu par līdzzinātājiem, censties nodrošināt, ka to tiesību akdevības jomu izpildu, tiesības piespiedu darbu novēršana tiek piemērot visiem darbiniekiem, aizsargāt cilvēkus, jo īpaši darbņēmējs, migrantus atbalstīt pienācīgu rūpību, kas jāpliecina gan valsts, gan privātās sektora darbībās. Protams, daudz mēs varētu runāt par eh, šīs situācijas iemesliem, par mm, tad, tad, dienvidu valstu mm, izmantošanu, jaunie līgumi, kas, tirsniecības līgumi, kas, manuprāt, tikai nodarīs kaitējumu arī lauksaniecībām, bet noatgriezīšu pie pašu protokolu. Viens no svarīgākajiem aspektiem attiecas uz uh, Uh, valstu atbildību. Tas tiek detalizēti minēt sekošos pantos. Tad atbildībā atbrīvot un aizsargāt uh, uh, šos strādājošos, lai viņiem būtu piekļuvi arī kompensācijas mehānismiem. Tas viss ir ļoti aktuāli. Ja tiek precizēts, jānodrošina neatkarīgi no viņu juridiskā statusa tad arī saistība ar to, lai pret piespiedu darbu upuriem neteiktu uzsākt nekāda tiesvedība uh, attiecībā uz uh, pretlikumīgām darbībām, ko uh, šīs cilvēks ir spiests veikt. Ir jāņem vērā šīs eksploatācijas jaunās realitātes. Lasot visus šos pienākumus, mēs saprotam, kādēļ dažas valsts, kā piemēram Katāra, iestājusies pret šī protokola ratifikāciju. Uh, Un tā kā mums te tiek runāts par atbildību, mēs uzskatām, ka tā ir mūsu atbildība un pienākums nodrošināt, lai šīs protokols pēc iespējas ātrāk tiktu ratificēts un piemērots. Protokola pieņemšanas procedūra ir vienkāršota procedūra. Ar piekrišanu, proti, mēs varam tikai uh, sniegt savu piekrišanu vai liekt to, uh, un nevar pieņemt nekāds grozījums. Lai veicinātu šī teksta pieņemšanu, es uh, uh ievēroju šos noteikumus, neesmu neko tur grozījis, bet uh, paudi savu viedokli uh, pavadošā tekstā. Uzskatām, ka protokols ir ļoti svarīgs, tas ierakstās pasaules uh, humaniskajā projektā veicinot humanisko emancipāciju līdzekļi, kas tiek izvēlēti, lai cīnītos pret piespiedu darbu, ir tiesiski instrumenti, izstrādājot tad arī šī darba tekstu. Atgādinu, ka svarīgākais tātad ir cilvēks aizsargāt pret uh, to eksploatāciju. Tātad mums ir jāpieņem šis protokols pēc iespējas ātrāk ir šeit joprojām arī jāiestājas par uh, uh, juridisko pamatu pozitīva darba tiesības. Paldies, priekšsēdē kolēģi, par jūsu uzmanību. Thank you. I'll now give the floor to Mr. Bach. Paldies, vārds Bahu kungam, EDP referents. Jā, ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Piespiedu darbs kā jau kolēģis referents nu par to raksturoja. Ir tiešām krimināls noziegums. Īpaši, ja tas ir vērsts pret jauniešiem, un tas skaidri pārkāp cilvēktiesību. Jo miljoni tiešām sagaida, ka mēs, politiskās iestādes, izlēmīgi rīkosimies un cīnīsimies pret um, piespiedu darbu un līdz to negatīvu ietekmu uz cilvēku dzīvi. Līdz to tas, ka 1930. gada protokols tā tiktu papildināts, nu tas ir ļoti nozīmīgs solis. Es domāju, referents ļoti precīzi jau pateica galvenos punktus, un arī man viedokļi uh, ir atspoguļot iepriekš arī sociālas politikas jautājumu. Bet ne visi jautājumi līdz šim ir sakārtot. Tieši tādēļ mums būtu jārīkojas, lai tiešām šeit daļas ratifikācija noteikti piespējams saulēcīgi un drīz, kur mēs runājam par mūsu kopējo rīcību Eiropas interesēs. Vēlos atzinīgi novērtēt, protams, referentu ieguldīto darbu un apsolīt tiešām arī tautas partijas atbalstu. Gan šim ziņojumam, gan arī vispār šī politiskajam uzstādījumam, lai arī dalībvalsts to ratificētu iespējami saulēcīgi. Paldies! Thank you. I'll give the floor to Jutta Steinruck, S&D. Paldies, tālāk Steinrucks kundze. Nesundē, lūdzu. Jā, paldies. Jā, mūsu ēnu referents, diemžēl, nevarēja ierasties, jo viņam bija sarežģījumi ar lidojumu. Bet varu jau viņu vārdā arī apliecināt referentam sakojošo. Mans kolēģis pateicis referenta kungam par darbu un arī uh, ir gatavs atbalstīt viņu pilnībā. Viņš arī norāda, ka Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīgi šo konvenciju atbalstīt. Viņuprāt, te parādās ļoti precīzi arī argumenti, kāpēc katrai dalībvalstī šī konvencija ir jāratificē ar šo jauno protokolu sociālās nodarbības politikā, arī piespiedu darba likvidēšanu Eiropā un ārpus Eiropas robežām. Tas viss pieprasa um, solidāru rīcību. Mm, tā kā jāievērojas starptautiskie standarti un uh, mums ir jāizveido kopīgi izpratnēm. jo, nu, to mēs varam, protams, veidot kā Eiropas Savienības kopīgo politiku, norādot nu, uz nepieciešamu nodrošināt patiesu sadarbību dalībās starpā. Un visbeidzot, mūsu politiskā grupa vēlētos, lai šodien sēdz protokolā tiktu precīzi ierakstīts, ka mēs uzskatām nepieņemam, ka jau sarunu procesā ir iesaistījušās dalībvalstis, dēļ, pilnvarojumu, ko viņam izsniedz komisija. Mums šāda kārtība liekas apšaubām. Un mums arī interesē komisijas viedoklis. Un tā komisija norāda, ka tas tikai izņēmumi, kā tā pieļaujams. Arī mēs tiešām vēlētos, lai mūsu komitejas priekšstādā precīzi ierakst protokolā to, ka mēs, kā mūsu savu grupa, nosakām šobrīd uzsāktās padoms um, procedūras apšaubāmību. Labi, protams, ja Eiropas iestāde katrs sāk rīkoties par sevi, pat ja ir ļoti svarīgs jautājums, tomēr vajadzētu nodrošināt saskaņotu uh, kārtības ievērošana. Mums ir spēkā zinām noteikumi, kas ir jāievēro. Katrā ziņā vēlos pateikties referentam par ļoti labi sagatavotu ziņojumu un sagaidu, ka mums būs arī sadarbība turpmāk ļoti izdevusies. Paldies! Tālāk. Aldis eh, grupas vārdā Harkins Lodz. Jā, paldies priekšstādātāji. Referents norādīja, Mēs šobrīd vienkārši nodrošinām 30. gada konvencijas aktualizāciju. Un tieši tāpēc ir svarīgākais tieši pievērsties tās īstenošanai. Un dalībvalstīm līdz to ir jāizstāda nacionālas rīcības politikas un rīcības plāni. Lai tiešām izdot, izdotos izskaust piespied darbu. Un jānodrošina, ka notiek arī plašākas konsultācijas ar eh, arotbiedrībām ar un darbdevējiem un īpaši pievēršot uzmanību mazai sargātākajām grupām. Un papildus nošanot, ka darba inspekcijas iegūst vēl papildus spēku. Kādēļ šis protokols ir tik ļoti svarīgs? Nu, piespiedu darba cietušās puses gaida, ka būtu tāda efektīva palīdzības pasākuma. Pirmkārt, lai identificētu šādu piespiedu darbu un nodrošinātu kompensācijas un arī tiesko palīdzību. Protokols arī lūdz, lai valdība, īpaši valdības pievērš uzmanību migrantiem, migrantiem darbiniekiem, īpaši sievietēm. Jo kas tagad notiek, piemēram, Dienvidu valstīs? Mums ir īpaši jāpievērš tam uzmanība. Īpaši tie, kuriem nav kārtībā dokumenti, viņi ir visneaizsargātākās personas. Visādā ziņā ja mēs piešam uzmanību, tad šobrīd mēs nezinām, kas ir viņiem tādā pilnīgi palākā zonā. Šie migranti. Un es domāju, ka viņi uz, um, arī tiek pie, um, piespiest, uzsāk piespiest darbu. Mums ir jādara viss, lai konvencija tiešām ne tikai tiktu ratificēta, bet arī ieviesta. tas ir, protams, arī jāskatās plašāk, pat ārpus mūsu robežām. Te izskanēja Katāra un citas līdzīgas situācijas, un tas viss tiešām prasa uzmanību. Jo jau arī pagājušās nedēļas ziņojumā, ko mēs izskatījām plenārsesijā, kur bija kā 1930 personas jau ir gājušas bojā, būvdarbos Katārā. Tas ir šausminoši. Un starptautiskā darba organizācija šajā gadījumā ļoti cieši seko, un te izskatās, ka ir arī piespiedu darba elementi. Un līdz ko redzam, kad netiek ievērot šī konvencija, tad Eiropas Savienība ir jārīkojas. Paldies. Paldies. Tālāk. Nu, referenta tālāk turpinām Žāna Lamberta zaļo vārdā. Jā, paldies. Paldies referentkungam par ļoti precīzu un skaidru paskaidrojumu, kurā arī viņš aktualizē šī protokola nozīme. Par stratēģiju. Ja mēs vēlamies, protams, lai lietas virzās iespējams strauji, bet daži jau kolēģi norādīja, te ir jāskatās pats galvenais ir mērķis, nevis varbūt kaut kā sal palēnināt visu procesu ar papildus jauniem kādiem prasībām. Tāpat arī es vēlētos norādīt uz šo neaizsargātību. Tas ir viena ļoti aktuāli Eiropas Savienībā. Īpaši migranti no trešām valstī, par ko runā pat arī Harkins kundze. Bet arī Eiropas pilsoņi. Mums ir bijuši šādi gadījumi, kur atklājas piespiedu darbs, mm, un, piemēram, bezpajumtnieki atklājās apvienotā karalistē šāda situācija, tāpat arī Zviedrijā. Mums uz to ir jārēģē. Par darba inspekciju. Bija nesen universitātes veikts pētījums, kurā arī atklājas interesants lietas. Kopumā es piekrītu referentam un viņa pieejai. Mēs neiesniegsim grozījumus. Paldies! Paldies! Tālāk FDD vadā Agijā kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā arī citi kolēģi norādīja, arī mēs piekrītam referentes idejai, mēs ziņojumā neiesniegsim grozījumus un arī varam atbalstīt minētos ieteikumus. Pateicamies referentam par ieguldīto darbu. Atļaušos tikai izteikt dažus eh, komentārus, varbūt tie mm, izrādīsies liederīgi. Otrais pāns 1930. Eh, gada konvencijā un eh, kā tiek definēts piespiedu darbs. Tātad, kas ir um, pakalpojums, kas tiek izspiests no cilvēka, kas atrodas uh, draudu kontekstā, kam tiek uh, draudēts. Un, uh, Tādēļ arī tiek veikts attiecīgais darbs. Jāteic, ka šīs skaitēs cilvēku tiesību, šīs skaitēs cilvēku tiesību pārkāpums ir tas, uz ko īpaši jākoncentrējas un jāizceļ. Uh, šī problēma neatiec tikai un vienīgi uz pagātni. Diemžēl joprojām šī problemātika ir aktuāla. Runājot par 12 miljoniem cilvēku pasaulē un runājot par 32 miljārdu dolāru ienākumiem, tie tiešām ir skaitļi, kas uh, šausmina. Vēlos minēt uh, divas uh, lietas, kritiskos punktus. Otrais pāns 2017. gada protokolā arī uzsver to, ka ir nepieciešams eh, arī garantē darba pārbaudas inspekciju pasākums, ir jāveic darba inspekcijas un kontrols, jo tikai ar kontroļu starpniecību var eh, atrisināt problēmas. Īpaši šeit jāņem vērā arī eh, to valstu situācija, kur lielākoties šī problemātika redzam tādēļ, ka valsts Eh, nonāk uz krīzē, un tur ir ļoti daudz cilvēku, kas ir maz aizsargāti un bez darba. Tātad katrai mm, valstī jāpieņem efektīvi pasākumi, lai aizsargātu, rehabilitētu, palīdzētu visiem piespiedu darba upuriem. Jāsniedz eh, atbalsts visos iespējamās eh, veidos, efektīvi pasākumi. Uh, jānoslēdz starptautiskās konvencijas, līgumi, protokoli tā tālāk. Nu, šis formulējums ir ļoti vispārīgs. Es uzskatu, ka pārāk lielu brīvī, rīcības brīvību šeit atstājam uh, valstu līmenī, tad katra valsts var rīkoties, nu, kā vēlas. Un beig, beigās pat netiek piemēroti minim, netiek piemērots pat minimālās indikācijas standarti. Uh, Ja jūs varētu ņemt vērā arī šos kritiskos punktus, būtu ļoti labi, bet nu, jebkurā gadījumā liels jums paldies. Thank you, uh, Vice Chair, Madam Jašļovģeka. Paldies, tālāk Jašļovģekas kundze. Paldies. Ratifikācijas process dalībvalstīs ir ļoti nozīmīgs solis. Tas ir galvenokārt vērsts to, lai mēs nodrošinātu īpaši aizsardzība arī visiem, kas ir pakļauti īpaši migranti, kas ir no trešām valstīm, bet arī pašā Eiropas Savienībā ir neaizsargāts personas. Cilvēki, kas cieši no cilvēku tirzniecības. Tādēļ ļoti svarīgi, lai parlaments paustu stingru atbalstu protokola ratifikācijai. Bet ne, te nevar tikai apvienāties to, ko sacīja referents. Piespiedu darba šī e, konvencija un protokols. Cilvēktiesību pārkāpumi, cilvēktiesniecība tiek sasaistīti ar, ar e, darbinieku deleģēšanu. Bet tā taču nav nekāda likuma pārkāpuma, tā ir tikai tāds sadomāta falsifikācija te būtu jānodrošina, kā, piemēram, paskatāmies, 96. gadā tika pieņemta pamatdirektīva, kurā tika noteikts, ka darbinieks var nosūtīt, um, nosūtīt, norīkotie darbiniekiem ir jāsaņem minimāla alga, vismaz kas ir noteikti tajā valstī, kurā viņi ir norīkoti. Un līdz ar to 40 tūkstoši darbinieku šobrīd izmanto šīs mobilitātes iespējas, un tas īstenībā ir viens no pašiem varbūt labvēlīgākiem nodarbinātības veidiem, un tos nevarētu nekādā ziņā pielīdzināt arī cilvēku tirzniecībā vai piespiedu darbām. Tā kā man nepatīk tas, ka šeit arī norīkotie darbinieki tiek iekļaut piespiedu darba kategorijām. Paldies! Tālāk uzklausīsim komisiju. Jalo kungs, lūdzu, kas pārstāv nodarbinātības ģenerāla direktorātu. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies referenta kungam uh, sagatavoto ziņojumu un paldies par viņa atbalstu komisijas priekšlikumam. Mēs arī augstu vērtējam visu ref, uh, iesaistīto deputātu atbalstu. Jau arī iepriekšējā jūnijā uh, Starptautiskā darba organizācija organizēja konferenci, kur pieņem šādu protokolu, un tas bija vērsts uz to, lai nodrošinātu arī tādu aktīvu Eiropas saimnības koordināciju un dalību valsts ieguldījumu. Komisija ir sniegusi arī savu ieguldījumu protokola pieņemšanā. Līdz ko tas tika pieņemts, komisija ir rīkojusies, lai piedāvātu jums konkrētu priekšlikumu konvencija tika apstiprināta jūnija un arī jau 14. gada pēc tam septembrī padomu apstiprina komisijas lēmumus. Kā norādīja deputāti, cīņa pret piespiedu darbu un tā novēršana ir ļoti nozīmīgs solis Eiropas Savienībai gan iekšā, gan ārējā politiku dēļ. Eiropas Savienība ir apņēmusies veicināt cilvēktiesības un to ievērošanu un izskaust cilvēku tirzniecību. Gan eh, Eiropas Savienības iekšienē, gan arī ārējās attiecībās. Tādēļ, lai nodrošinātu labāko aizsardzību Eiropas Savienībā un katrā dalībvalstī. Līdz ar to visu dalībvalstīs, kas jau arī um, ratificējuši šo protokolu, arī apņemās nodrošināt arī visu cīņu pret cilvēku tirzniecību, uh, nodrošināt cietušo personu aizsardzību un nodrošināt piekļuvi tiesiskai aizsardzības līdzekļiem. Komisija atbalsta arī iepriekšējo padomus lēmumu un arī ar nepacietību gaida parlamentu piekrišanu. Tas ļoti nozīmīgs elements, lai tālāk vēl veicinātu un īstenot šo protokolu ratifikāciju un nodrošinātu piespiedu darbu izkaušanu pasaulē. Te ir runa gan par darba nodarbinātības standartiem un par to, kā persona, kas ciešas no piespiedu darba, arī tālāk saņems atbalstus, kompensācijas un nodrošinās ciešāku starptautisko sadarbību. Paldies! Paldies, tālāk, Jēri kungs, varbūt jūs vēlatos teikt kādu kalavādu šajā jautājumā? Jā, paldies, pavisam vienkārši priekšsēdētājs kundze. Vēlos pateikties visiem kolēģiem. Man liekas, ka tas jau ir tā kā tiešām vienprātīgs komentārs. Viena man kolēģi izteicās par, par dažkārt kā vārdi e, zaudē savu nozīmi un e, dažkārt tas izklausās atšķirīgi dažādās dalībvalstīs. Tomēr es vēlētu uz norādīt, šodien piedāvātais teksts ir tomēr nozīmīgs solis un um, progress attiecībā uz cietušām pusēm kas ir cietušas no šāda piespiedu darba. Un līdz ar to es ceru, ka līdz ko mēs pieņemam, arī Eiropas e, visas iestādes pieņem šo lēmumu. Līdz ar to mēs tiešām noksim tādu būtisku arī ieguldījumu šai cilvēcīgajā Eiropas sejā, kas mums ir tik ļoti svarīga, lai būtu šie cilvēcīgā tiešām dvēseli Eiropas saimnībām. Tālāk priekšsēdētājs vēlos, protams, arī norādīt sociāldemokrāstu arī kolēģei. Um, tas, par ko viņi norādīja, es nevēlētos, lai izskanētu kaut kāds kritika, ka es nedaru tiesu praksi, tātad mūsu, tā kā nekļūt par praksi mūsu darbā. Protams, ka es esmu, zinām, mērā gatavs arī atbalstīt uh, bet vienlaiks norādīt, ka pats svarīgākais šodien, kas ir jāizdara, ir jāatbalsta šis teksts. Paldies! Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš 18. jūnijas. Plenās sesijas balsojums 15. 16. Uh, komitejas balsojums ir 15. 16. jūnijā un septembrī plenārsesijas balsojums. Paldies jums visiem par līdzdalību debatēs. Tālāk 12. darba kārtības jautājums par to, kādā veidā samazināt nevienlīdzību, īpaši, ko centrēties uz nevienlīdzību bērniem. Uh, Mēs esam redzē, saņēmuši arī 309 grozījumus par iesniegto ziņojumu. Un došu vārdu uzreiz referentam. Tātad Zūbērs kundze, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es arī vēlētos mm, norādīt. Tas ir eh, kopīgs darbs, ko mēs esam paveikuši, un esam saņemuši arī daudz tādu grozījumus, tātad 309 grozījumus. Tas ir diezgan nozīmīgs skaits, un es domāju, tas ļoti precīzi parāda, uh, nu, kopējo mūsu izpratni par šo jautājumu nozīmīgumu. Pagājušā ceturtdiena jau mēs eh, nodrošinām, ka visi grozījumi ir iztulkoti un ir pieejami visās valodās, un līdz to tagad eh, mēs turpinām šos eh, grozījumus izskatīt, un mēs arī, protams, mēģinām jau strādāt pie kompromisiem, kompromisu grozījumiem. Un es šodien varētu akcentēt trīs galvenās idejas. Es teiktu, ka, protams, vairums no grozījumiem ir ļoti tādi pozitīvi un atbalstoši. Tas atbilst jau mūsu uzstādītām ziņojumu garam. Un tas nozīmē jau papildus iegūmu un tādu papildinājumu. Jau kad mēs iepazīstam jūs ar ziņojumu priekšlikumu pirmoreiz, tas, protams, bija ļoti dā, maz laika. Un, un dažkārt mums vienkārši nebija šīs iespējas visu izskaidrot. Un daudz grozījumu vienkārši ir tā tālākā virzība, attīstība, kā papildinājums mūsu sākotnējiem, manam sākotnējiem ziņojumam. Tālāk ir citi grozījumi, kuri precīzi runā par uh, dzīvokļu jautājumiem, par um, mājokļu jautājumu, kas uh, ar vienu aktuāli daudziem ģimenēm, kuram nav savas pastāvīgas mājvietas. Tālāk par nedeklarēto darbu par to, ka bieži vien vecāki ir bezdarbnieki, un līdz to tas ir rada vēl lielāks problēmas arī bērniem. Un tālāk, kur mēs runājam par vispār cīņu pret ēnu nodarbinātību. Par arī atšķirībām sociālo atbalstu ziņā dalībvalstīs. Tiks, ka ierosinājums nodrošināt arī minimālo algu mēs varētu arī daudz ko atbalstīt, bet daudzi grozījumi norāda, ka runājot par ilgtermiņa iegūmiem, ir jānurunā arī par īstermiņa risinājumiem. Mēs atbalstītu šāds grozījums. Tālāk izskan nekritisks viedoklis. Par relatīvo nabadzību. Tiešām, šis jēdziens relatīvā nabadzība neatklāja varbūt reālo cilvēku izmisumu. Un mēs varētu arī to atbalstīt. Tālāk citi grozījumi, kur runāja par ka ir jāvērš pret krīzes cēloņiem. Es nezinu, vai mums izdosies panākt tiešām labu kompromisu. jo dalībvalstu īstenotāju pasākumu cīņā pret krīzi, nu to jau lielā mērā noteica Eiropas iestādes. Nu, tad ir citi jautājumi, kas arī rada problēmas. Piekļuvēm. Izglītībai ir, protams, jānodrošina visiem par brīvu. Piemēram, UNICEF ziņojums norāda, ka viens veids, kā ir mazināt sociālo nevienlīdzību, būtu nodrošināt visiem bērniem, neatkarīgi no viņu vecāku finanšu stāvokļa, pilnībā iespējas īstenot visas tiesības, tad piekļuvi izglītībai, veselībai un visiem sociālajiem pakalpojumiem. Tāds šāds nelabvēlīgās, jeb ģimenes nelabvēlīgās situācijās būtu ieguvuši aizsardzību un varētu izmantot visus pakalpojumus un tādā ziņā nodrošināt pamatiesību un pamatbrīvību ievērošanu visiem bērniem. Neatkarīgi no bērna ģimenes stāvokļa. Tālākā grozījuma grupa. cīņa pret bērnu nabadzību, konkrētas rekomendācijas konkrētām valstīm. Es nezinu, vai mums izdosies panākt to iekļaut atsevišķos kompromisu grozījumos, bet nu mēs pie tā strādāsim. Tas arī jau bija mūsu grupas nostāja runāt par Eiropas uh, ekonomikas pusgadu un sagatavotām valstu rekomendācijām. No savas puses mēs nevaram to visu atbalstīt. Mēs uh, domājam un redzam, kā atsevišķi grozījumi paredz tādu nostāju, ka taupības pasākumi ir tieši veicinājuši vadarbību ģimenēm un vadarbību pret bērniem. Mēs varētu par to padziļināti debatēt. Nu, bet tas tā nav paķers no zila gaisa. Ir vairāki ziņojumi, uh, kas piedāvā šādu status par uh, nestabilitāti emocionāli arī nesvaldību ģimenēs, līdz ko viņas nonāk finanšu grūtībās. Un tas ir tiešām viens no skaidrojumiem, kāpēc ir pieaugusi vardarbība ģimene kopumā. Tas, protams, neatsver personu atbildību. Bet, ja kurā gadījumā uzskatu, ka šis jautājums ir um, šobrīd ļoti pretrunīgs, un tas vēl prasīs, prasīs ievērību. Mēs nepiekrītam tiem grozījumiem, kas paredz. paredzēt atrunāt to kā sociālā pabalsta piešķiršana tava ģimenēm būtu ir jābūt elastīgam, kā nu sākotnēji varu paredzētam mēķim, tos var pārorientēt uz citiem mēķiem. Bet es tam nepiekrītu tādā ziņā, kā nu vispār jau sociālais pabalsts ģimenēm, taču vispār ir vērsts tikai uz vienu mērķi, lai ģimenes varētu izdzīvot. Ja jūs vēl tagad to kaut kādā veidā atceļat, un tām ģimenēm vairs nedod šādu iespēju, tas nekādā ziņā neatrisina problēmas, tikai vēl tās samilst. Un atvēl citi grozījumi, kur runāja par to, ka daži vienkārši vecāki atsakās maksāt īres maksu, jo vienkārši viņi negribot to darīt. Es nedomāju, ka tas tā realitāte. Tam es nevaru piekrist. Un tad ir vēl daži citi grozījumi, kas vēlētos atsaukt, atcelt sociālo pabalstu, piešķiršanu vispār. Un tam es nevaru piekrist. Tas pilnīgi pretrunā šī ziņojuma garu. Un arī vispār kopumā ar visu to, kas ir atklājis arī citu iestāžu svarīgajiem ziņojumiem. Save the Children UNICEF ziņojums un daudz citu. Jo nu, ir īstenībā skaidrs, kur pretējais sociālai pabalsti izšķiroši nozīmīgi ģimenēm. Nu, tā tad lūk dažādi veidi grozījumi, un es tomēr ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu, un par atsevišķiem jautājumiem jau tas ir izdarīts. Tātad mums jau ir bijusi arī, zinām, tikšanās, un tagad arī būs vēl tikšanās, varbūt ar šo vienu arī nemaz nepietiks. Uh, ar ēnu referentiem vienreiz tik tikties. Mums tik daudz grozījumu, kas ir jāizskata, bet, nu, kādā ziņā paldies visiem par ieguldījumu un atbalstu, un esmu gatava arī sadarboties jums visiem. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad došu vārdu Sodrovs kundzei EPP ēnu referente. Lūdzu! Merci beaucoup! Liels paldies! Man ir liels prieks! Uh, par uh, eh, daudzu kolēģi iesaisti šajā svarīgajā darbā. Paskaidrošu, kāda ir ETP nostāja. Svarīgākie jautājumi, lai uzlabotu bērnu situāciju, ir ģimenes jautājumi un izglītības kvalitātes jautājumi. mūsu iesniegtajos grozījumos ETP vārdā, bet arī citu manas grupas uh, kolēģi grozījumos galvenokārt mēs koncentrējāmies uz ģimenes aspektu, jo uzskatām, ka bērnu nabadzība nozīmē, protams, arī viņu ģimenes nabadzību. Ģimenes Uh, nabadzības rezultātā bērni dzīvo nabadzībā. Līdz ar to mums ir jākoncentrējas uz atbalstu, kas tiek sniegts ģimenēm. Šeit ir jāpieņem aktīvi pasākumi, dažādi sociālie pabalsti, dažādi bērnu uh, pabalsti. Un te ir atšķirība. Eh, kādu es redzu starp nostāju, kas ir mūsu grozījumos, un eh, nostāju, kāda ir uh, eh, referentē. Es nevaru piekrist uh, par uh, šo taupības lomu, kas būtu palielinājusi nevienlīdzību un bērnu nabadzību. Jāteic, ka šīs viedoklis, manuprāt, ir pārāk ideoloģisks Es uzskatu, ka nepieciešams arī ir izcelt uh, to, cik uh, uh mazā, mazai sargātā pozīcijā ir bērni, kas nāk no īpašām uh, sabiedrības grupām. Arī man kolēģi ir iesniegusi šādu veidu grozījumus. Un tad arī minēšu par nesekmības, uh, minēšu nesekmības jautājumu. Uh, Tas ir cieši saistīts ar bērnu nabadzību. Tātad tas, ko jau es minēju, izglītības kvalitāte, vienlīdzība, kas tiek nodrošināta bērniem, kurus apdraud nabadzība. Lūk, īsumā tādi ir mūsu priekšlikumi ar uh, nepacietību sagaidu debates un tiešām ceru, ka mums izdosies vienoties par kompromisiem lai nonāktu pie kopīgas nostājas. Jo ir ļoti svarīgi, lai šis uh, ziņojums būtu kā parlamenta balss, kas tiešām varētu sniegt savu ieguldījumu mainīt šo dramatisko situāciju. Paldies! Thank you! Paldies! Zinkievičūtas kundze, SMD, referenti. Jokoju pranešēji. Paldies! Vēlos pateikties referentes kundzei. Tad arī paldies par grozījumiem, kas tika iesniegt mūsu grupas vārdā. Arī mēs iesniedzām šos grozījumus attiecībā uz jauniem pasākumiem, kas mūsuprāt varētu palīdzēt cīnīties pret bērnu nabadzību Eiropā. Lūk, mūsu grupa aicina Eiropas uh, Savienības dalību valstis un Eiropas komisiju izveidot garantiju bērniem. Tātad izveidot īpašu fondu, kas tiktu paredzēts cīņai pret bērnu nabadzību, lai katrs bērns varētu arī izmantot veselības aprūpi, lai katram bērnam būtu nepieciešamā pārtika un dzīves vieta. Uh, Es uzskatu, ka šis pasākums ir līdzīgs vēl vienam citam uh, pasākumam, kas arī tad, tad, uh, domāts tieši jauniešiem. Uzskatām, ka mūsu komitejai parlamentam arī vajadzētu izstrādāt integrētu plānu, lai varētu cīnīties ar bērnu nabadzību. Tā ir skaitā izveidot garantiju bērniem, izveidot tādu programmu, kas atbalstītu šo bērnu vecākus ģimenes, lai šie bērniem būtu iespēja izkļūt no sociālās izslēgšanas un lai būtu iespēja integrēties darba tirgu. Aicinām dalību valstis izmantot investīciju pakotni piemērot un īstenot komisijas rekomendācijas. Uzskatām arī, ka Eiropas komisija jādara viss iespējamais, lai dalību valstis igadu uzraudzītu bērnu nabadzības situāciju un ņemtu vērā arī komisijas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Tad arī uzskatām, ka dalību valstīm vajadzētu izmantot Eiropas Savienības struktūru fondus, lai palīdzētu bērniem, lai visiem bērniem tiktu nodrošināt cienīgi dzīves apstākļi un lai bērniem arī tik nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu un aprūpe. Bērni jau pēc iespējas ātrāk varētu izkļūt no šī nabadzības uh, aburtā loka. Uzskatām, ka Eiropas komisijā vajadzētu paredzēt uh, un noteikti papildus mērķi Eiropa 2020 stratēģijas ietveros, proti samazināt bērnu nabadzības rādītāju, samazināt bērnu izslēgšanu no sabiedrības. Vairāk dalību valstīm ir jārunā par šīm problēmām. Aicinām arī komisiju, kad uh, tā uh, izstrādā ziņojumu, kas dalība valstīs augsmi, lai arī e, komisija norādītu dalību valstīm, ka nacionālajā plānā ir jāiekļauj mērķis cīņa pret bērnu nabadzību. Bērniem ir jānodrošina nepieciešamā apmācība, pirmsskolas izglītība. Nu, mēs aicinām dalību valstis garantēt visiem bērniem piekļuvi arī mācību materiāliem, un lai tik nodrošināts arī transports uz skolu un atpakaļ. Jāizstrādā stratēģija politika cīņā pret nabadzību, bērnu nabadzību. Uh, Ar galvenie akcenti ir jāliek uz iemesliem, kas veicina šo bērnu nabadzību. Vispirms tas nozīmē, ka ir jāuzlabo viņu vecāku situācija, lai viņi tiktu integrēti darba tirgū, viņiem būtu sociālās garantijas un minimālie ienākumi. Jāteic, ka bērnu nabadzības problēma ir pasliktinājusies, šī problēma ir palielinājusies pēc finanšu krīzes, To veicināja arī taupības pasākumi, ko piemēro dalību valstis. Jo mēs redzam arī, ka cilvēki, kas strādā, dzīvo nabadzībā. Nozīmē, ka arī bērnu uh, nabadzība pieaug. Un tas tiešām ir tāds apburtais loks. Šeit ir jānodrošina cienīga cilvēku dzīve ģimenēm, bērniem, Izmantojot sociālos pabalstus, atbalstot dārns un ģimenes, esmu pārliecināta par to, ka šis jautājums ir ļoti jūtīgs un delikāts. Te nevajag nodarboties ar abstraktu politiku, diskutēt starp uh, parlamenta politiskajām grupām, ir jāvienojas par kompromisu, lai, polit, lai parlaments nāk klajā ar konkrētiem pasākumiem, šajā jomā, lai palīdzētu komisijai un dalību valstīm cīnīties uz bērnu nabadzību. Kā strādāt kopā, lai rezultāts tiktu sasniegts un tiktu samazināt bērnu nabadzību. Paldies! Thank you! Paldies! Šķiet, ka ECRN referents šeit nav ievradies. Tas nozīmē, ka došu vārdu Tom kungam, Aldas sēnu referentei. Jā, paldies. Vispirms es vēlētos pateikties eh, visiem, kuri piedalās šā ārkārtīgi svarīgā, aktuālā un statistiski negatīvi pierādītā jautājuma izskatīšanā. Eiropas Savienībā ir ļoti daudz bērnu, kuri atrodas riska zonā. Piemēram, manā valstī Igaunijā 12. gadā 10% no visiem bērniem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Es vēlētos griezties pie saviem kolēģiem parlamentā, lai tie tomēr pamudinātu dalību valstis cīnīties pret bērnu nabadzību un nabadzināšanos Eiropas Savienībā. Iespējams, ka mums vajadzētu ieviest minimālos sociālos standartus bērniem un, ja nepieciešams, eh, tam vajadzētu eh, lūgt palīdzību arī citās Eiropas Savienības institūcijās. Tagad eh, pāris komentāru par šo ziņojumu. Nepieskaršos varbūt visām tēmām un aspektiem, bet tā saucamās riska grupas, piemēram, ielu bērni, Romu bērni, tieši šo riska grupu bērni ir vislielākajā mērā pakļauti nabadzības draudiem. Ceru, ka mums izdosies konstruktīvi virzīties uz priekšu un ka mums nebūs šeit tādas politis, politiskas ķīvēšanās. Paldies! Džīna uh, eh, Lamberts lūdzu zaļoēnu referente. Paldies! Arī es vēlētos pateikties referentei. Lielisks darbs. Šķiet, ka mana politiskā grupa ir viena no tām politiskajām grupām, kura iesniedz milzīgu gūzmu grozījumu. Bet eh, lielākā daļa tomēr atbilst eh, ziņojumu garam. Mēs vēlējāmies ar šiem grozījumiem uzsvērt to lomu, kāda būtu spēlējama komisijai izvērtējot situāciju, kurā ļoti agri iesaistīties bērnu situācijas sakārtošanā. Šķiet, ka šobrīd notiek tāda ķīvēšanās starp institūcijām, ko tad īsti darīt, un mums ir konkrēti jālēmj, ko mēs vēlamies darīt. Es eh, saprotu, ka šī te um, pusgada ideja ir svarīga, un tas arī ir viens no motoriem, ar kuru mēs varētu virzīt uz priekšu lietu izskatīšanu. Kā jūs zināt, mūsu komitejā mēs jau iepriekšējā sasaukumā pie tā strādājām, tā tad paraudzīties, kā krīze ir ietekmējusi sociālās situācijas pasliktināšanos un ko darīt, ko, kā dažādi pasākumi, piemēram, nabadzības apkarošanas stratēģijas un arī citi veicina nabadzības apkarošanu un nevis to pat padziļina. Mums ir jābūt pilnīgai pārliecinātībai, ka novērtējums un kritērija tiešām ir atbilstīgi, un pēc tam e, dalību valsts un komisija var izmantot tos tālāku stratēģiju izveidē. Droši mājokļi arī svarīgs jautājums, tātad cīņa pret e, bezpajumtnieku problēmu, Nākamais nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par bezdarbniekiem un to smago situāciju, bet jārunā arī par tiem, kuri strādā pilnu darbdienu un tomēr nesaņem pietiekam algu, lai dzīvotu plus mīnus normālu dzīvi. Varbūt, ka vajag atkal atgriezties pie pretrunīgā jautājuma par minimālajām algām vai vismaz runāt par to, ko tad par šo algu var nopirkt un varbūt, ko vajadzētu vēl pielikt klāt. Par citu komentāru, kurus mana politiskā grupa vēlētos uzsvērt runa iet par bērnu iesaistīšanu, iesaistīšanu diskusijām par viņu pašu nākotnu un kāda ir pilsoniskās sabiedrības eh, loma pilsoniskajā dialogā, kurā arī tiek runāts par bērniem. Tā tad, protams, ka ir jāpalielina cilvēku izglītošana un problēmas apzināšanās, jo ļoti svarīga ir arī sabiedrības solidaritāte un problēmas izpratne. Es ar lielu interesi gaidīšu nākamo ēnu referentu sanāksmi. Redzēsim, ko mēs varēsim izdarīt ar milzīgo gūzumu grozījumu. Šeit jau kāds pieminēja ģimenes jautājumu, bet mums noteikti ir jāatcerās, ka ģimene ir jāskata sociālajā kontekstā. Un es ceru, ka tas arī parādīsies šajā ziņojumā, protams, tas arī šobrīd tur ir, tātad sociālais, ko, sociālais konteksts jo ģimenēm arī ir ļoti būtiska loma spēlējama, kas notiek ar bērniem, un to tikko pieminēja Aldis kolēģi. Ir tādi bērni, kur tiešām atrodas jau riska zonā, un es tiešām ceru, ka mūsu grozījumi palīdzēs to visu sakārtot. Paldies! The... Uh, un, kā jau teicu, ar lielu uh, deksmu gaidīšu nākamo ēnu referentikšanos. Thank you. Then it's Laura Paldies, eh, Agijārs kundze, EFDD grupas, eh, Andra Frens. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentai Zuberkundze par ieguldīto darbu, arī paldies par sadarbību. Mēs kā grupa savu uzmanību galvenokārt veltījām iemesliem, kas veicina bērnu nabadzību. Un Es uzskatu, ka ir nepieciešams reaģēt laikus. Ir jāstrādā pie iemesliem un nevis pie sekām, jo bērnu nabadzība bieži vien izriet no vecāku ilgtermiņa bezdarba. Šī bērnu nabadzība ir skaidrojama arī ar ekonomisko krīzi, kas uh, ilgst uh, pārāk ilgi daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs un kas noved pie ļoti dramatiskām sekām, kur uh, cieš uh, ģimenes, vismaz aizsargātākās ģimenes. Un, protams, uh, ļaunākās sekas skar bērni. Tas ir ļoti absurdi, bet ir akreditēti pētījumi, kas norāda uz to, ka viena nu, slimībām, kas visvairāk skar bērnus, ir tieši rah, rahīts, ko izraisa neadekvāta pārtika. Vai nu, tā nav pietiekama, vai tā ir ļoti slikta, līdz ar to bērnu slimo rahītu. Ir simtiem tūkstoši bērni, kur vienkārši uh, pietiekami daudz nēd, un tādēļ ir slimi ir jārīkojas. Jārīkojas nopietni, nešauboties nemirkli. Ļoti būtiski visu darbu koncentrēt šīs problēmas atrisināšanai, paredzēt uh, ģimeņu atbalsta instrumentus minimālais pienākums, piemēram, ir, manuprāt, uh, absolūts pienākums lai cilvēki varētu dzīvot cienīgu dzīvi. Tas nav vienkārši asistence, bet kas tiešām ļauj ģimenēm cienīgu dzīvi dzīvot un mm, spēt apdot arī savus bērnus. Bieži vien mēs eh, tikai vienīgi runājam un domājam par eh, E, ekonomiskiem, monetāriem pasākumiem, kad es domāju par atbalstu ģimenei, kas ir grūtībās, es arī domāju par pakalpojumiem, kas tiek sniegti bez maksas piemēram, nemaksājot par uh, pusdienām skolā vai par skolu uh, autobusu, transportu, tad, lai tas būtu bezmaksas, ir jārunā un jārīkojas ļoti konkrēti. Izglītība. Izglītība ir vēl viens ļoti fundamentāls jautājums šīs problēmas risināšanā. Uh, Tur ir būtiski, lai izglītība tiktu garantēta visiem bērniem, lai bērni, kas dzīvo mm, isla, nabadzības riskā, neizkrīstu no šīs uh, izglītības sistēmas. Gluži otrādi ir jāparedz visi pasākumi, lai viņi tiktu aizsargāti un lai viņus uh, saglabātu šajā sabiedrības. Uh, um, kontekstā, lai tieši šiem bērniem arī tiktu veltīta vislielākā uzmanība. Tiktu garantēta bezmaksas izglītība, bezmaksas valsts pasākumi, pakalpojumi, veselības aprūpa, izglītība, jo īpaši ir jākoncentrē šeit uz marginalizētajām grupām, cilvēkiem, kas jau tagad dzīvo nabadzībā. Šie cilvēki ir īpaši jāatbalsta un jāstiprina šie pakalpojumi. Jāsniedz tie ir jo īpaši efektīvi. Piekrītu arī es un D kolēģei, kas saka, mēs izveidām jā fondu jauniešiem, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, viņi varētu atrast darba vietas. Tagad mums tiešām ir arī kaut kas nopietnas jāizveido bērniem. Jā, uzskatu, ka tas ir mūsu morālais pienākums Mums katram vajadzētu just šo ārkārtīgi lielo atbildību strādāt mūsu bērnu interesēs, jo viņi ir mūsu spogulis. Viņi atspoguļo to, kā mēs strādājam, cik labi vai slikti strādājam. Viņi izjūt uh, mūsu darba sekas. Līdz ar to tiešām pateicos kolēģei, esam gatavi sadarboties pie dažām lietām. Uh, mēs nevaram diskutēt, ir jār, jārēģē, ir jārīkojas, ja pretējā gadījumā mums vienkārši ir jāpres, kādēļ mēs vispār te sēžam. Thank you, Madam Ribeiro. Ribeiro kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis eh, ziņojums mūsu uzmanību galvenokārt varbūt novirza uz uh, bērniem, kur atrodas nabadzības riska zonā un jau dzīvo nabadzībā. Mums e, ir nepieciešams komisijā vienoties pēc iespējas plašākam deputātu skaitam par to, kā palīdzēt, un es ceru, ka referenti kopā ar ēnu referentiem to arī darīs. bērnu e, situācija nedrīkst tālāk pasliktināties, un visiem ir jābūt pieejamiem izglītības un veselības aprūpas pakalpojumiem. Vajadzētu palīdzēt arī tām ģimenēm, kuras pašas nespēja bērniem to nodrošināt. Ir jāstrādā arī ar ģimenes lociek, locekļiem, ir jāmēģina atrast e, bezdarbniekiem, vecākiem darbu, Kā jau šeit izskanēja, ziņojumam ir iesniegti vesela virkne grozījumu. Un es tomēr domāju, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par profilaksi, prevenciju, lai nebūtu tā, ka mēs tikai cīnamies pret sekām, pret jau nabadzībām nonākošiem, nonākušiem vai nabadzībā nonākošiem bērniem. Eh, protams, eh, tas prasa varbūt ilgtspējīgāku plānošanu, un tomēr esmu pārliecināta, ka adekvāti izvērtējot kritērijas mums eh, ir tomēr iespējams cīnīties pret nabadzību un sociālo iztumšā, iztumtību. Dalību valstīm ir pilna atbildība nesama, un varbūt, ka vajadzētu izveidot dažādas līgumus starp nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, kas nodrošina veselības un izglītības pakalpojums konkrētajā valstī, lai tiešām bērni netiktu izstumti jau viņu dzīves pašā iesākumā. Jo tikai pašā sliktākajā gadījumā bērniem vajadzētu nonākt institūcijās. Ir jābūt izveidotam tādam palīdzības tīklam, un palīdzībai ir jānonāk arī attālākajos reģionos lai pilnīgi visiem Eiropas bērniem būtu pilnvērtīga nākotne un pilnvērtīga dzīve šobrīd. Prieksēdētājs Sūvis kundze varbūt vēlētos eh, kaut ko pateikt. Klausos. Sim, muito rapidamente. Uh, eh, eu quero mais uma vez agradecer. Jā, pavisam īsi. Es eh, atkārtot vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šā ziņojuma sagatavošanā un kur piedalījās šajās debatēs. Vēlētos pateikties arī mūsu komitejai. Tā tad, kā jau šeit izskanēja, ir paredzēta ēnu referentu tikšanās un eh, dažādas grupas jau ir iesniegušas savas idejas un priekšlikumus Es tomēr vēlētos varbūt nedaudz uzsvērt vai vismaz pieturēties pie manas grupas izvēlētās politikas un virziena. Tomēr vēlētos pieminēt vienu momentu - iemesli un sekas, vai sekas un iemesli. Es eh, ļoti uzmanīgi izvēlējos eh, vārdus, kādos to aprakstīt savā ziņojumā, bet um, šeit vēlētos tomēr pateikt, ka vērtējot iemeslus, vērtējot dažādu politiku un projektu panākto, ir ļoti grūti balstīties tikai un vienīgi uz statistikas datiem. Izvērtējot speciālistu teikto un starptautiskās organizācijas, neviens jau tā droši nevar pateikt, kādi ir patiesie skaitļi, bet eh, šobrīd viss liecina par to, ka bērnu nabadzība un sociālā iztrumtība, iztrumtība pieaug. Un eh, tam ir vesela virkni iemeslu, piemēram, publisko pakalpojumu samazināšanās, sociālo pakalpojumu apcirpšana. Mēs nedrīkstam par to nerunāt Un, eh, ja mēs par to runājam, tad nepietiek tikai un vienīgi noteikt problēmas kodolu, mums ir jārunā arī par to, ko ar šo problēmu darīt. Tas ir tikai un vienīgi loģiski, ka mēs mēģinām strādāt pie šo negatīvo seku novēršanas, tātad strādāt pie to cēloņiem. Es tiešām uzskatu, ka mums vajadzētu veicināt racionālas debatas par to, ko tad darīt un ko darīt nekavējoties jo, kolēģi, mēs jau, protams, varam runāt par šo problēmu pēc būtības, <clears throat> mēs to varam darīt bezgalīgi, tomēr eh, mums ir nepieciešams noteikt un arī īstenot eh, tādu pasākumu kopumu, kas reāli darbotos nabadzības apkarošanā. Kā jau teicu, darīšu visu, kas manos spēkos, lai izveidotu kompromisu, un tad nākamajā ēnu referents sanāksmē par, to, arī, par tiem arī runāsim. Prieksēdētāji, paldies! Un eh, vēlreiz eh, paldies par ļoti labajām diskusijām un par niansēto problēmas izklāstu. Pēdējā gada laikā mēs par šo problēmu esam runājuši vairāk kārt un tagad jau tuvojamies ziņojumu pieņemšanai tātad noslēgumam. 309 grozējumi. Esam tos izskatījuši un 15. 16. jūlijā tad par tiem, jūnijā tad par tiem balsosim. Kolēģi, paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un tagad pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta izskatīšanas 13. punkts - sociālā uzņēmē darbība un sociālā inovācija cīņā pret bezdarbu. Arī šeit mēs izskatīsim grozījumus precīzi 180. Tās ir pašiniciatīvas ziņojums, mūsu komiteja ir atbildīgā, un tā um, referenti ir Fontaņie kundze, dod vārdu jums. Muchas gracias, señora presidenta, y efectivamente. Paldies, priekšsēdētāji. Ir 180 grozījumi iesniegti šim ziņojumam. Vairākums no grozījumiem iet vienā virzienā. Esam diezgan tikuši uz priekšējā darbā. Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus Īpaši liels paldies ēnu referentiem. Paldies par sadarbības garu. Darbs ir pavirzījies labi uz priekšu. Esam jau arī tikušies. Mums ir arī 20 grozī, eh, kompromisu grozījumi, kas tiks arī prezentēti pirmajā um, komitejas sēdē, kad par šo runāsim. Nu, darbs nebija īpaši sarežģīts, ņemot vērā, ka vairākums grozījumi pieņemami uh, mērķi palielināt sociālās ekonomikas kontekstu, atzīt sociālo ekonomiku ne tikai no sociālā aspekta, bet arī no vīdes aspekta, teritoriālā, ekonomiskā aspekta. Citiem vārdiem sakot, visi šie grozījumi ievērojami uzlabo ziņojumu kvalitāti. Grozījumu mērķis ir samazināta priekšstats par to, ka sociālā uzņēmēja darbība nav produktīva. Taču esošajā ekonomiskajā kontekstā mēs redzam pretējo. Sociāla uzņēmēja darbība ir tiešām auglīga, mēs vēlamies to veicināt, veicināt arī sociālo uzņēmumu piekļuvu finansējumam, un jau arī, lai jau universitāšu līmenī sociālajie uzņēmumi tiktu padarīti pievilcīgi uh, studentu acīs uzņēmumu par sociālo uzņēmēju darbību, sociālām inovācijām. Bet, kā jau teicu, tad ziņojumā mēs runājam par sociālo uzņēmēju darbību, sociālām inovācijām. Un šeit uh, tekstam ir jābūt ļoti skaidram, atsaucoties uz šiem īpašajiem uh, jautājumiem. Tad nu daži grozījumi varbūt nedaudz attālinās no šī mērķa grozījumi, kas tiek, run, kur tiek runāts par valsts investīcijām, valsts izdevumiem, sociālajiem pakalpojumiem. Jā, nu, komentāri visai pozitīvi, protams, bet, nu, tas nedaudz attālinās no ziņojuma uh, galvenās tēmas. Ir daži grozījumi, kuriem es iesaku balsot negatīvi. Daži grozījumi iesaka svītrot dažas teksta daļas, un tevos arī nevar atbalstīt. Par pārējiem, nu, jāteic, ka grozījumi tiešām atbalsta manu nostāju. Īpaši Harkins kundz ziņu grozījumi, Lekar kungs ziņu grozījumi, kur ir runāts par Eiropas tiesisko sātvaru, veicināt sociālo uzņēmēju darbību, varam uzlabot teksta vārdojumu. Man nu, tas liekas ļoti pozitīvi un rekomendē par šiem grozījumiem balsot pozitīvi. Tālāk, 125. grozījums, eh, Agies kundzes grozījums. Tad tiek prasīts izdevuma kategorija sociālajiem uzņēmumiem, uh, Eiropas sociālajā fondā, bet nu visi zinām, ka Eiropas sociālais fonds vēl nesen apstiprināts. Mēs nevaram izmantot Eiropas sociālo fondu, sociālā fonda naudu, lai finansētu mūsu interesējošos projektus, pat, ja, protams, tas būtu ļoti liederīgi. Kā es norādīju? Sociālie uzņēmumi ir bijuši izturīgāki krīzes laikā nekā citi uzņēmumi. Tas uh, radi, šī sociālai uzņēmumi nodarbinājuši arī vairāk par 3 miljoniem cilvēku krīzes uh, gadu laikā. Tas ir norāda, ka vēl jo svarīgāk ir pieņemt šo ziņojumu ar pēc iespējas lielāku vairākumu, vienprātību, lai tādējādi mēs sniegt savu atbalstu sociālajiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi, kā es teicu, krīzes laikā bijuši izturīgāki. Paldies par ievedvārdiem. Es un D. Vārdā lūdzu vārds jums, Benitai kungam, paldies Paldies Lopes Fontaņai kundzei par ieguldīto darbu, paldies par auglīgu pirmo ēnu referentu sanāksmi. Es tiešām varu teikt, ka par galvenajiem kompromisa jautājumiem esam vienojušies par kompromisiem, ko piedāvāja referente. Kas attiec uz atsevišķiem grozījumiem, kas ir iesniegti ziņojuma projektā, var tikai norādīt uz to, ka mēs varam atbalstīt lielāko, lielāko vairumu grozījumu, jo šie grozījumi detalizēti arī precizē dažus aspektus, kas jau ir skatīti arī teksta sākotnējā versijā. Sociāldemokrāti vēlas izcelt to, ka eh, sociālajie uzņēmumi spēlē ļoti svarīgu lomu arī eh, vietējā reģionālā līmenī. Šie uzņēmumi visos līmeņos ir jāatbalsta arī uzkļaujām, izceļam to, ka sociālajie uzņēmumi ir ļoti iekļaujoši. Tas ir svarīgs faktors Lai iekļautu no darba tirgus izslēgtā sabiedrības grupa, šī sociālajie uzņēmumi tiešām ir solidāri uzsverām arī to, ka sociāla uzņēmuma mērķis ir uzlabot pakalpojumu kvalitāti un nevis tikai samazināt izmaksas. Šis faktors ir jāņem vērā, jo īpaši nodrošinot piekļuvi šiem uzņēmiem arī valsts iepirkuma procedūrās grozījumos vēlamies nodrošināt arī pēc iespējas augstāku juridisko statusu šiem sociālajiem uzņēmumiem, eh, izmantot, piemēram, īzī programmu. Man ir prieks, ka uzņēmu, ka kolēģi arī atbalsta mūsu priekšlikumus, kāds bija, nu, referents sanāksmē. Iekļaujam arī sociālās inovācijas definīciju. Tas jau ir īzī eh, programmā definēts sociālās investīcijas investīciju programma. Es domāju, ka tādējādi mm, ir arī labāk definēti subjekti, par ko mēs šeit runājam. Noslēgumā ceru, ka grupas atbalstīs mūsu 116. grozījumu, kas nožēlo to, ka uh, digitālās vienotās tirgus stratēģijā netiek, piemēram, pietiekoši izcelta sociālā uzņēmēja darbība. Uh, nepieciešams nodrošināt iekļaujošu piekļuvi visiem uzņēmējiem jaunajām uh, digitālajām tehnoloģijām. Tiešām tas ir žēl. Šajā stratēģijā nekas par to netiek teikts, bet mums te ir jāpalīdz arī cilvēkiem, piemēram, ar invaliditāti, lai viņi varētu pārvarēt grūtības, uh, integrēties darba tirgu un sabiedrībā. Es ceru, ka to visu laicīgi koriģēs komisija. Paldies! Thank you. Paldies! Es redzu, ka kungs, e kā ir vārdā, vai esat gatavs izteikties? Tad vispirms Hārkīnas kundze no Aldis un tad jūs. Lūdzu, Hārkīnas kundze. Paldies pavisam īsi. 30 sekundes. Paldies, bija Jāna referents sanāksme nu, ļoti interesanta. Tiešām vienojamies par uh, daudziem kompromisiem, par uh, pārformulējumu, bet par lielāko daļu idejā mēs bijām vienas prātis. Tad, tad arī par šīm uh, atbalsta schēmām, tas jau arī tik minēts, arī sociālais atbalsta par īzī programmas pārformulējumu. Uh, Mums noteikti tas tur ir jāiekļauj, esam daudz strādājuši, lai šo redakciju izstrādātu, un tiešām uzskatu, ka ļoti būtiski to izmantot šajā ziņojumā. Daži, zāl, daži aldi, aldas grozījumi, kur runājam par sociālo nevienlīdzību par eh, sociālās uzņēmēja darbības eh, nodarbinātības potenciālu un arī jautājums par valsts iepirkumu. Tas ir aktuāls jautājums visās valstīs, bet arī manā valstī tas ir ļoti aktuāls bieži vien. Arī ko, konkursi tiek izstrādāti tā, lai mazie spēlētāji tiktu izslēgti, nevis uh, to izmēru dēļ, bet vienkārši uh, ņemot vērā prasības, kas ir noteikti šais konkursos un uh, Tas padara vieglāku, protams, eh, dzīvi eh, konkursu organizētājiem, ka viņiem darīšana tikai ar vienu vai diviem uzņēmējiem, bet tas nozīmē, ka mazie spēlētāji īpaši sociālajā ekonomikā tiek izslēgti. Ir eh, jāanalizē šie konkursi, un es domāju, ka pie tā mēs noteikti vēl strādāsim. Visbeidzot, vēlos norādīt, jā, piekrītu, ka par sociālo investīciju pakotni ir jāveicina sociālās investīcijas pieeja. Uh, sociālā ekonomika, tā ir jāpiešķir lielāka loma sociālās investīcijas pakotnes jomā. Paldies! Paldies! Un tagad EKR ēnu referēs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos norādīt uz to, kā diskusijas nu dien bijušas interesantas par grozījumiem, jo īpaši ši kā un M kompromisi. Tad nepieciešamība pēc labākas informācijas. M grozījums. Un otrkārt, tas, kas minēts kā kompromisā, kur tiek izcelt sabiedrības dažādība, dažādu sabiedrības grupu vajadzības. Runāt par sociālo ekonomiku, mums būtu jāņem vērā dažādie konteksti. Vēlos arī norādīt to, ka mūsu diskusijās novērojama tendence um, pretnostatīt sociālo ekonomiku uh, tradicionālajai ekonomikai. Uzsverot to, kā šeit ir papildus mērķi, ka mēs šeit runājam par uzņēmējiem, uzņēmēju darbību, kuriem vēl papildus misija, ne tikai eh, gūt pēļņu. Šis papildinājums ir svarīgs, bet, nu, nevajadzētu sociālo ekonomiku uztvērt kā uzņēmumus, kas varētu aizstāt ierastos uzņēmumu, uzņēm, tradicionālos uzņēmumus. Tādēļ mēs ietu pārāk tālu. Mēs nevaram teikt, ka šis ir modelis un paraugs e, visai ekonomikai. Paldies. Agijā kundze, FDD ēnu referenta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, arī referentei. Tā tiešām arī uh, pievērš uzmanību arī ieteikumiem, ar kuriem mēs nācām klajā. Uzskatu, ka uz sociālā uzņēmējdarbība ir viens no instrumentiem, uh, Tas krīzes laikā, kur uh, ražošana, uh, pieprasījums, piedāvājums bija absolūti minimāli. Sociāla uzņēmēja darbība bija ļoti efektīvs instruments, lai radītu darba vietas un lai mazinātu un mīkstinātu krīzes smagās sekas, jo īpaši nodarbinātības jomām. tādējādi mazinot jauniešu bezdarbu, kas ir īpaši jāizceļ sociālajā uzņēmē darbībā, bet arī, kas attiecas uz ilgtermiņu bezdarbu, tas mazina šīs smagās sekas. Lūk, līdz ar to arī mēs augsti novērtējam uh, arī uzmanība, kas tika veltīta mūsu ieteikumiem un priekšlikumiem, jo, nu jā, Eiropa 2020 stratēģijai tas ir viens no galvenajiem mērķiem samazināt uh, par 75% bezdarba rādītājs. Es uzskatu, ka arī ir jārod jaunas, inovatīvas formas kā tik tiešām veicināt nodarbinātību. Jā, nu, veci instrumenti nav auglīgi, nav efektīvi. Tad ir vēl viena lieta, kas man ir jāmin. Tas, ka dalība valstīm jāpiemēro pasākumi, kas atbalstītu efektīvus sociālos uzņēmumus. Piemēram, paredzot kādas uh, nodokļu atlaides sociālajiem uzņēmumiem, uh, Tas eh, bieži vien atstāja eh, pārāk lielu eh, nodokļu sloks, atstāja ietekmi arī uz strādājošiem. Tāpat arī valsts iepirkums, tas, ko minēja arī Harkins kundze, jā, visi šie norādi, visi šie ieteikumi arī mums liekas atbalstāmi. Par uh, specifiski izmantojamo budžetu, lai atbalstītu sociālo uzņēmēju darbību. Jā, protams, šodien nav iespēja paredzēt šādus īpašus naudas līdzekļus, bet uh, es arī esmu tomēr redzējusi, ka dažas idejas, kas tika paustas sākotnēji, uh, tika uzsvērts par nerealistiskām, neīstenotām, taču laika gaitā šīs idejas realizējušās. Iespējams arī, ka jā, nu varbūt tā ir tāda provokācija, tomēr ir svarīgi to darīt. Tas tiesa, jā, ka ir noteikumi, tie ir ļoti strikti, taču, ja, piemēram, uh, skatām, šo, skatām kāds ir Junkera plāns, investīcija fonds, būtu jāgaida uh, parlamenta atbalsts kredītam, taču mēs redzam, jā, ka uh, Eiropas investīcija banka jau ir uh, finansējusi pirmo projektu jau pirms mūsu atbalsta. Jā, ir noteikumi, bet dažkārt ir arī atkāps no noteikumiem. Un tur, kur nu, tiešām ir liela nepieciešamība, mēs tomēr varētu arī izdarīt lielāku spiedienu un darboties efektīvāk. Paldies! Paldies, Ribeiro kundze! Obrigada, Sr. Presidente. Quero dar as parabéns. Paldies, priekšsēdētāj! Varu apsveikt Veroniku par izcilo ziņojumu, kādu tā arī viņa ir izstrādājusi. Ļoti aktuālā sfērā nodarbinātība. Tad mēs pieņemsim svarīgu ziņojumu, tam būs ieteikums vairāk nekā diviem miljoniem uzņēmumu. Un būs ieteikumi arī 14 miljoniem darba vietu. Tie ir vairāk nekā 5% darbinieku Eiropas Savienībā. Sociālā uzņēmē darbība ir palīdzējusi mazināt jauniešu bezdarbu un mazinājusi arī ilgtermiņu bezdarbu. Sociālais aspekts sniedz uh, in, iespēju integrēties uh, cilvēkiem darba tirgu. Tajā pat laikā bieži vien šīs, šie sociālie uzņēmumi netiek pietiekami juridiski atzīti Eiropas Savienībā, un tas rada šiem uzņēmumiem grūtības, jo īpaši, ka tās vēlas iegūt uh, kredītus aizņēmumus Es arī nācu klāju ar savu grozījumu, piedāvāju atbalstīt sociālos uzņēm, uzņēmumus un kā tie ir jāiekļauj Nacionāla reformu programmās un jāiekļauj arī dalību valsts specifiskajās rekomendācijās Eiropa pus, Eiropas pusgada uh, kontekstā. Ir nepieciešama juridiskā atzīšana, juridiskais status sociālajiem uzņēmumiem ir jāstrādā direktīva, kas piešķir sociālajiem uzņēmumiem juridisko statusu. Varam secināt, ka sociālajie uzņēmumi spēlē fundamentālu lomu, lai sasniegtu Eiropa 2020 stratēģijas mērķus nodarbinātības jomā. Darbs lieliski paveikts. Paldies! Thank you. Uh, Madam Fontanier, would you like to... Paldies. Fontanier kundze, jūs vēlētos ko vēl piebilst? Paldies. Vienīgais, ko es šobrīd varu vēl teikt, paldies visiem kolēģiem, kas iesaistījās debatēs. Es viņiem pilnībā piekrītu. Un es darīšu visu, lai tiešām viņa viedokļi arī vēl papildus atspoguļot arī kompromisu jau priekšlikumos. Jums to visu nosūtīšu šo pēcpusdienu. Paldies! Jā, balsojums tad plānots 15. jūlijā. Paldies visiem par aktīvu līdzdalību. Nākošā sanāksme 23. jūnijas. Tad tiekamies 23. Eh, jūnijā. Paldies visiem par darbu!